Ich bitte doch alle Kollegen un kolēģi, die Plätze. Kolēģi, lūdzu, sēdieties. Varam sākt savu darbu. Mums ir diezgan nopietna darba kārtība. Un tā kā arī šodien ir pieejama priekšsēdētu konference visiem kolēģiem, tad arī mums pēcpusdienas darbs atsāksies nevis trijos, bet trīs, trijos 45 pēcpusdienā uzreiz arī izskatīsim tad Vilmārtām arī ziņojumu. Un aicināt uz, uz precīzi tad uz šo balsošanu arī būt klāt. Un pēc tam arī būs debats par Vilmārta ziņojumu. Šodien pieejams viss um, valodas, izņemot īgauņu un maltiešu. Otrs paziņojums 28. martā nākošnedēļ 14.30 līdz 17.30 šajā pašā zālē, lai mums arī debats ar nacionālajiem parlamentiem. Aicinātu deputātus tiešām ierasties lielā skaitā. Un vēl es ap 15. un 50.30 šodien plānot arī apmeklētā grupa, kas ieradīsies pie mums. Sirīkungs ir uzaicinājis Zīrīkungs 18 viesus no Igaunijas. Ceturtdien, 21. Marcā, martā, 12. Mm, 11.30 būs vēl arī otra apmeklētā grupa. Pagājušajā nedēļā uzsākām pirmās trialoga sarunas, kur mums ir referents Pēter Līskungs un tāpat arī pirmā trialoga sarunās panācam vienošanos ar padomi. Un tad arī par šo rezultātu jums ziņosim 26. martā, līdz to arī būs balsojums, un pēc tam aprīlī jau tad plenārsesija būs gala balsojums. Par to man jau liels prieks, ka viss ir izdevies tik raiti. Tad vēl iepriekšējo sēžu protokoli no arī novembra sanāksmes, no arī februāra. Tas tikai uz zināšanai. Un tālāk reiz jau ceturtais darbkārtības jautājums. <laughs> yes, it's a very feminine atmosphere. <laughs> Wir kommen jetzt zum, zum Tagesordnungspunkt. Tagad ceturtais darbkārtības jautājums par medicīnas iekārtām ierīcēm. Es zinu, ka jau ļoti daudz lūgs vārdu, tad došu vārdu 5 minūtes referentē, un pēc tam katram tikai 2 minūtes. Jo šim jautājumam atvēlējām mm, tikai pusotru stundu. Un vēl mums būs arī jādod vārds komisijai. Nu ko, Rod Bērens kundzei tāda vārds, un pēc tam arī e, pierakstīšu visus, kas vēlas izteikties, un tad arī likšu punktu sarakstam. Paldies! Un es atvainojos, es arī runāšu angliski, jo šo visu dokumentu sagatavojam angļu valodā, visi dokumenti. Tādēļ arī atvainojos vācu kabīnei. Matijas, izteikšos tiešām ļoti īsi un kodolīgi, jo 5 minūtes tas ir, um, ir, manuprāt, es tieši runāšu tikai par šo savu daļu, nevis par in vitro ierīcēm, kur um, tad Pēters Līz izteiksies vēlāk. Mēs visi zinām, tātad man daļa arī. Mums tas šķiet ārkārtīgi svarīgi priekšlikums, komisija ir piedāvājusi ļoti nozīmīgu izējas punktu, bet mēs vēlētos tomēr to uzlabot Nu, un tagad mēs arī iedzināties vēl jau vairāk, esam atklājuši atsevišķas lietas teksta daļas, kas nav vēl precīzas un skaidras. Tādēļ mēs katrā ziņā vēl piedāvājam savus precizējumus. Mm. Vienlaikus norādīšu, ka viss struktūra nav īsti loģiska. Jā, es sekošu, protams, arī komisijas priekšlikuma loģikai, struktūrai, lai jums būtu vieglāk tam izsekot, bet es pateikšu beigās, kā es uzskatu, kādai vajadzētu būt citai, alternatīvai struktūrai. Otrā sadaļa vienreizējais izmantošanas iekārtu pārstrādē. Nu, mums visu laiku ir bijušas problēmas ar šo single use vienreizēju izmantošanu, un arī par to, kā tā veidā tad to varam pārstrādāt. Nu, kā tad vispār var būt? Tas ir pilnīgi liktos neloģiski. Jūs uzskatāt, ka kaut kas ir vienreizējas lietošanas, tad tas nozīmē vienreizējas. Tātad vienreiz visu izmantojot, ārstot vienu pacientu, un viss. Dažkārt mums, ir, protams, ir bijušas citas pieejas, bet dažkārt um, tas tiek pārstrādāts, dažkārt vienkārši izmests. Nu, tā kā te, protams, jāskatās, bet pirmkārt, ja mēs nosakam vienreizējas izmantošanu, tad ir vienreizēja un jāpiedāvā labāka definīcija nekā līdzinējā komisijas tekstā. Un vispārējais kļūs jau par daudzkādēju izmantošanu ierīci. Komisija uzskata, ka jebkas, kas tiek pārstrādāts, tad pārstrādes process ir mm, tieši paša ražotāja un attiecīgās pārstrādātāja rokās. Bet es vēlos katru reizi uzsvērt vienreizēju lietošanu un vienreizēju lietošanu. Ja jums ir kaut kāda, protams, ir iekšējā mazā kamera, ko jūs izmantojat sirds um, izmeklēšanai, kas maksā atsevišķi varbūt pat tūkstoši eiro, un ir jāzina, ka pēc vienreizējas izmantošanas tā vairs netiek izmantot, ka tā tiek tad pārstrādāta, lai nebūtu nekāda veida apdraudējums nu, um, dažādu veidu iespējamām tieši slimnīcām un infekcijām, ko pacienti var iegūt tieši slimnīcām. Par produktu laišanu tirgū. Kas īsti ir nepieciešams? Komisija uzskata, tā kā viņi uzskata, bet viņi kļūdās. Uh, Ceturtajā sadaļā, sestajā pielikumā, viņam ir norādījušies atbildīgās iestādes, paziņotās iestādes. Nu, lai vienalga, kas tās būtu, es skatīšos, protams, vēl uz šo visu situāciju, un mēs nevaram pieļaut to, kā mums būtu tik daudz tagad izveidotos atšķirīgas situācijas dalībvalstu starpā, milzīga konkurence, arī nodevu un dažādu veidu maksu starpā. Tātad mums jānosaka nodevu sistēma Eiropas Savienībā. Komisija paredz kaut kādu sistēmu, un es uzskatu, te vajadzētu daudz striktāk izveidot visām dalībvalstīm obligātu. Tālāk par paziņotām iestādēm. Šobrīd viņam nav nekāda arī konkrēti pienākumi attiecībā uz visām ierīču klasēm. 1, 2, 3, izņemot, piemēram, tas, ka viņam būtu jāsazinās ar farmakologiem, es domāju, ka tas ir nes, nepareizi. Viņam būtu absolūti jānosaka, ja kāds vēlas paziņot par kādu jaunu medicīnas iekārtu, nu, tur ir pirmkārt jānodrošina, ka viņiem ir arī attiecīgās kvalifikācijas. Nedrīkst būt, ka paziņotās iestādes uh, to ignorē. Ir jāpieprasa, lai paziņotās iestādes arī izmanto ārējos ekspertus. Tātad ir viņiem jāparāda līgumi, uz kura pamata viņi pieprasa ekspertu atzinumus. Tam visam jābūt caurskatāmam, tam jābūt paziņotam nacionālajā iestādē. Un tad tas var, protams, arī nodrošināt labāko nacionālo ekspertu piesaisti. Vienlaikus arī nodrošinot um, kvalitāti. Un vispār var noteikt šo piedāvāto jauno produktu kvalitāti. Un vienlaikus tad arī tad būtu skaidra procedūra, kas nodrošinātu vislabāko novērtēšanu par 4.1 un 7. pielikumu. Te runa par klasifikāciju. Šobrīd ir noteikts četras klases - 1, 2A, 2B un 3. Nu, varētu arī tā palikt, tomēr. Atsevišķie panti man īsti netīk, kas paredz to, ka tiek pārcelts atsevišķi medicīnas iekārts no 2A uz 3. klasi īpaši, kas ir atrunāts pantā 21, 22. 22. Vai tā 5 minūtes jau būtu pagājušas? Matijas, bet piedošana 5 minūtes tas nav nekas vispār, šis ir milzīgs likumdošanas akts. Par riska, augstākā riska klases medikamentiem. Te mums jānodrošina atbilstības um, arī apstiprināšana. Un te ir jānosaka jau arī apstiprināšanas mehānisms pirmslēgšanas tirgu. Uh, šeit šis likumdošanas priekšlikums nekas to vispār nav paredzējis, bet ir noteicis ļoti skaidru pārbaudas procedūru pēc tam jau, ka produkts ir laists apritē un tirgu. Es uzskatu, ka jānosaka arī pre-market authorization un uh, vēl arī par kliniskajiem izmēģinājumiem. Uh, Un tātad vēlreiz, mana piedāvātā struktūra, es sāktu ar, ar šo pirms tirgus laišanas eh, autorizāciju, jeb licencēšanu, pēc tam pārbaudēm mm, tirgu, otrkārt par to, kā mēs nodrošinām arī par šiem eh, paziņotiem iestādēm, par ekspertu piesaisti, un tālāk jau mēs nodrošinātu, ka mums ir nepieciešami arī nepieciešami dati arī par klīniskajiem izmēģinājumiem. Un piedāvājumā es tikai pateicu tādu pusi, ko gribēju teikt. Vielen Dank für die fünf Minuten Einführung. Von Paldies par šo kodolīgo ievadu. Ēnu referentiem tagad vārds. Es zinu, ka šis ir ļoti liels dokuments, bet mums šorīt, protams, ir pārlikta darba kārtība. Mums ir gandrīz tikai par mazāku stundu darba laiks. Un tagad katram tikai divas minūtes. Maginies kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentei, jo šis ir ļoti sarežģīts darbs un būtu ļoti nepareizi prasīt šādu ļoti tehnisku un sarežģītu likumdošanas priekšlikumu iespies piecās minūtēs. Par svarīgākiem jautājumiem es domāju, ka mums būtu jāļaut jums tad arī atbildēt vēlāk daudz izsmeļošāk uz šiem jautājumiem. Tātad, kur es sacījām par to, ka šo pārbaudi veicam pirms laišanas tirgu? Uh, Es zinu, ka jums tas bija ļoti svarīgi. Esmu pārliecināta par šo jūsu priešlikumu, tomēr vienlaikus es gribu redzēt, kā tas varētu izstarboties. Vienlaikus man nav tomēr tāds īsts pārliecības, ka uzreiz vajag svitrot arī pēc laišanas tirgū, tātad post-market surveillance, šo uzraudzību. Es domāju, ka priekšsēdētājiem sūtu jādod vārds vēl dogmārai, lai viņi izstāstītu vairāk par šo priekšlikumu, arī par uh, visiem tajām medicīnas iekārtām un ierīcēm, kas iekļaujas trešajā kategorijā. Par vienreizēju izmantošanu ir vienkārši jau nepareiza angļu valoda, nemaz nerunāt par procedūru. Tur ir kaut kas tiešām jāprecizē, jādefinē savādāk. Tālāk par ierobežotiem resursiem, kas vienmēr, protams, ir ļoti sarežģīti, un arī šeit strādājot pie šī likumdošana dalībvalstīm, protams, ir sava atbildība bet daudz no atbildīgām iestādēm nav uzkrājušas atbildīgi vajadzīgo pieredzi. Un tādēļ te ir ļoti svarīgi saprast dažas lietas. Mums ir jāskatās uz kompetentām iestādēm un arī uz paziņotajām iestādēm. Paziņotās iestādes un nacionālā iestāde tas ir absolūti svarīgi, lai nodrošinātu arī uh, nacionālā mērogā šādu likumu ievērošu drošību un arī noteiktību nozarei. Uh, Tātad ir skaidrs, ka jāpiesaist absolūti šie eksperti arī šajās nozarēs, kur viņi tad uh, sniedz atzinumu. Tādēļ mans jautājums, vai Eiropā mums pietiek dažādi eksperti, lai varētu veikt šādu veidu pārbaudes? Un, eh, protams, te ir eh, atbildība tieši jāuzņems pašai nozarei. Šī būs regula. Un, manuprāt, tas ir daudz labāk nekā paredzētais sākotnējais variants, ka tā ir direktīva. Un Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Visas interesētās puses šobrīd uz to norāda. Es ceru, ka tas būs mazāk nekā 45 gadi. Tas viss stāsies reāli spēkā. Te ir absolūti svarīgi nodrošināt pacientu uh, uzticību, un ir svarīgi arī tiešām tirgo laist jaunus produktus. Un tad es aicinātu, lai referenti vēl pastāst par galveniem šiem jautājumiem. Uh, un varbūt komisija varētu vēlreiz arī atsaukties šiem jautājumiem. Tas viss ir ļoti svarīgi, un tas var prasa papildus laiku. Paldies! Paldies, vēl citi kolēģi. Dankas, eh, Alda Susa, eh, Ili Destrella, Peter Līze un Anna Rosbach. Habe ich jemanden vergessen? Vai kādu aizmirsu? Schnellhards kundze? Ah, okay, ist schon, ist schon drauf. Horst Schnellhardt kommt dazu und dann machen wir hier erstmal, machen wir erstmal zu. Holger Kramer, bitte. Holgers Kramers. Paldies. Nu, ir neiespējami. Nu, labi, Dagmāra parādīja, ko to var izdarīt. Piecas Dagmāras minūtes. Kāds ir iespējams? Bet tad ir vēlreiz jāklausās, ko viņa tur īsti pateica. Uh, Nu labi, gal galā mēs šodien vēlamies, protams, noteikt skaidru regulu par to, kādā veidā mēs laižam uh, un izsniedzam atļaujas jauniem medicīnas um, tātad ierīcēm, iekārtām un kādā veidā mēs izsakojam tālāk viņu dzīves ciklu. Un tas ir absolūti svarīgi un tas ir ļoti sarežģīti, bet te ir ļoti daudz arī mūsu svarīgākas prioritātes, ko arī referenti pat jau norādīja. Manuprāt, te ir jāizvērš, um, jāizvairās no tā, ka veidojas konkurence paziņoto iestāžu starpā. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums te ir ļoti ziņā, tādā ziņā labs pamats. Centralizācijas lēmums. Tātad mūsu pieņemta lēmuma par centralizāciju. Un tas mums vienmēr jāpadot prātā. Mums arī nacionāla mērogā ir sava pieredze. Piemēram, ASV ir jau skaidrs centralizēts process, kas, diemžēl, neizslēdza šo iespēju arī, um, arī pieļaut neveiksmīgās gūšas, implant, uh, tātad arī protēzes. Un tad ir jāskatās, kādā ziņā mēs varam nodrošināt, kā arī paziņotās iestādes reāli izseko visu un izdara. Vai nu tad mēs nosakām attiecīgi uh, viņiem kaut kādu savu iekšējo specifikāciju pa medzīnas nozares produktiem. Skatāmies, kas īsti ir šeit darīts, kas īsti tiek tad, tad iek, um, ioperēt cilvēku ķermenī, implantēts. Nu, tā ka nevar būt vienkārši kaut kādā veidā tur šabloniskā veidā pieeja, tur jāskatās daudz precīzāk. Īpaši trešās kategorijas produktiem. tur ir jāskatās, tur, kur ir uh, real life tests, reāli vidē veiktie testi. Nu, piedošana, mums tomēr Eiropā ir arī decentralizēta sistēma šobrīd. Un vienalga mēs saprotam, ka netiek um, veikt, kamēr netiek veikta reālās pārbaudas, dažus produktus nelaiž tirgu. Es domāju, ka tas būtu skaidri jāpār, jāpatur, jāsaglabā šāda sistēmas prasība. Nu, kādā ziņā mēs atradīsim kādu risinājumu, nosakot arī konkrētas prasības, un kad ir jābūt arī šādai ziņošanai, te ir jāiesaist šīs paziņotās iestādes. Nu, mans secinājums gan nebūtu tāds kā Dagmārai, ka pirmstirgus absolūtā jau šī atļaujas izsniegšana būtu uzreiz atrisinātu visu. Te ir ļoti svarīga arī tā tālākā izsekošana pēc tam kas ļautu arī mums attiecīgā situācijas ļoti strauji reaģēt. Paldies, Krāmer kungs, jums! Alkans kundze, kas izteiksies cits uh, kolēģu vārdā. Monsieur Rivesi, uh, who's our shadow, is not here. Mūsu ēnu referente nav šeit, tāpēc man būs tikai daži komentāri viņas vārdā, manā vārdā. Uh, Un sākumā es vēlos pateikties mūsu referentam, cik tālu es te varēju dzirdēt, mēs par visu esam vienojušies. Ir tikai vēl dažas lietas, kuras es gribētu uzsvērt, kas mums ir svarīgas. Un te es citēju Riva, Mišeļu Rivasi. Mums ir svarīgi, lai trešajā medicīnas ierīču kategorijā, man tā nav jādefinē, uh, būtu uh, atļaujas iegūšana pirms laišana uh, tirgu, pirms laišanas tirgu, lai izvairītos no tādiem skandāliem, kā bija, piemēram, ar šiem krūšu implantiem. Es vēl varētu citas minēt tādas no Dānijas pieredzes. Mēs gribam, lai viss būtu caurskatāms, lai nebūtu nekāda noslēpuma. Tā ir viena no labākajām garantijām, ja mums ir uh, paredzamas. Uh, atļaujas iegūšanas procedūras, tad mēs varam garantēt caurskatāmību, un tad arī patērētāji zina, ka pārbaudas ir notikušas. Un sabiedrībai jābūt piekļuvai datiem, protams. Ja ražotāji var nākt klajā ar saprotamu uh, Uh, informācijas apkopojumu, tad viņiem arī būtu jāsniedz pati informācija. Ja šī sniegtā informācija ir uh, uzticama, tad arī nebūtu nekāda problēma ar piekļuvu datiem. Un toksikoloģiskie pētījumi implantos būtu vēlam, lai izvairītos no tā, ko man labpatīgs tagad dēvēt par hormonu mm, bojātājiem Es domāju, mums būtu jāizmanto daudz labāks vārds eh, nekā endokrīnās sistēmas bojātāji. Tātad šie hormonu bojot, bojātāji, tas ir daudz labāks angļu saprotams vārds. Tas arī viss. Paldies priekšsēdētāji. Margarita Augu, next speaker is Anna Rosbach, and she... Tagad vārds eh, Rosbahas kundzei, viņa aizstāja Janaku Dakis kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu Janaku Dakis kundzes vārdā. Ar šo priekšlikumu komisija eh, vienkārši uh, izpilda šī laika prasības. Uh, ir Eiropā satrisinājuši daudzi skandāli šai jomā. Un mēs esam zaudējuši iedzīvotāju uzticēšanos. Mums katrā ziņā tā ir jāatjauna. Cilvēkiem ir jādod uzticēšanās, jāatgūst uzticēšanās šāda veida produktos un precēs. Tā mums ir svarīga. Ir arī jālabo pagātnes kļūdas un jāstiprina mūsu īstenotā kontrola. Pārbaudēm jābūt ir iepriekš nepaziņotām. Pilnvaroto iestāžu, ja paziņoto iestāžu sistēma ir būtiski eksperti vai citi, kam šī situācija ir labi pazīstama, varētu iepazīties ar jaunajām precēm, kā arī ar to veicinātiem riskiem, piemēram, kā TUV Vācija. Runājot par agrāk izmantot ir iekārtu atkārtot izmantošanu, pacientiem ir svarīgi zināt, ka tas notiek, taču komisijas priekšlikumā tas nav viennozīmīgi skaidrs. Stiprinot šo tekstu, katrā ziņā ir jākontrolē tās ierīces, kas atkal var tikt izmantots, jānodrošina caurskatāmību un jāgarantē medicīnas iekārtu un ierīču izsakojamība. Īpaši tas ir svarīgi gadījumos, kad vairāk kārt vēlamies izmantot medicīnas iekārtas un ierīt šai jomā. Paldies! Paldies! Un tagad es trēlu lūdzu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer à. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos Dagmāru pateikties eh, tev par lieliski paveikto darbu par lieliskiem debatēm, kas mums varēja norisināties, pateicoties uh, publiskajai uzklausīšanai vairāk kārt, ko viņi ir organizējusi. Es esmu atbildīgi par um, envi atzinumu, un līdz ar to ir pašsaprotam, ka pievērsīšu lielāku uzmanību dru, darba, strādājušo drošības jautājumiem un pacientu drošības jautājumiem. Medicīnas iekārtas izmanto profesionāļi slimnīcās, bet arī, piemēram, cietumos. Cilvēki, kas tiek pakļauti riskam, ir ne tikai slimnieki, bet arī veselības aprūpas personāls, kas izmanto šīs iekārtas un ierīces. Tas pats attiec uz papildu personālu, pa, piemēram, um, cilvēkiem, kas tīra, uzkop telpas. Tā tad visi šie priekšlikumi attiektos uz visiem šiem cilvēkiem. Mērķis ir izveidot Uh, uzticams, kvalitatīvs medicīnas aparātus un nodrošināt visdrošāko darba vidi. Com o acordo quadro relativo à prevenção de ferimentos provocados. Un tam ir jāatbilst uh, ietvar dokumentam par negadījumiem slimnīcas vidē, izmantojot medicīnas iekārtas. Jāgarantē tas, ka medicīnas iekārtas netraucētu visdrošākajam, visdrošākajai darba vidē. Paldies! Paldies no manas puses arī Dagmarai Rotbērentē. Šis temats ir ļoti sarežģīts. Nu, septiņās minūtēs visu to izklāstīt, protams, nav viegli, un pēc tam mums tad viss ir jāapspriež e, ar diviem referentiem, un tad būs runa tā, tā, tālāk par in vitro diagnostiku. Abi temati ir savā starpā saistīti. Pateicos jau par daudziem priekšlikiem, kas šeit izskanēja Galvenais, protams, ir pilnvaroto iestāžu kvalitātes uzlabošana. Tas mums visiem ir svarīgi. Es domāju, pateicos arī Margaritai Maginesei, Tautas partijas ēnu referentēm. Mēs vēl neesam pārliecināti un nees, nezinām, kad būsim pārliecināti. Vai šāda um, apstiprināšana pirms laišanas tirgu ir vajadzīga no valsts iestāžu puses. Uh, Bērens Kurds runāja par trešo kategoriju. Tas ir, tā ir neliela kategorija. Daudz produkts varētu no 2 un 2, 2 AB kategorijas pārcelt uz trešo kategoriju. Nu, jāšķitās, kā tas tālāk darbosies. Vēl es gribētu piebilst kaut ko, ko sacīja citi kolēģi. Uh, ir arī bijuši gadieni, kad skandāli tomēr ir notikuši par spīti valsts iestāžu iepriekšējā apstiprināšanai pirms laišanas tirgu. Tāpēc es aicinātu palikt pie komisijas teksta pamatstruktūras, un es kā referents in vitro diagnostikai vēl nākšu klājā ar saviem priekšlikumiem. PIP gadījumā, šo implantu gadījumā nebija problēma ar iepriekšējo uh, apstiprināšanu, vienkārši notika krāpšanās. Un Krāmerkungs sacīja, ka vajadzīgi ir uh, reālie testi dzīvei ir jābūt kontrols mehānismam un nevis tikai jāpārbauda de, de, dokuments, bet reāli jāpārbauda iekārta gan uzņēmumā, gan visā izplatīšanas ķēdē. Es domāju, tas ir būtisks punkts, eh, kuru piedāvā Eiropas komisija. Paldies. Paldies, Pēter Līze. Saka priekšsēdētājs un tagad eh, Suses kundzei vārds. Eh, Obrigada. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses gribu uzteikt Tamāras darbu par eh, lielisko 28. februārī organizēto semināru. Aprobežošos ar diviem, trim komentāriem par šo lietu. Pirmkārt, jautājums par uh, drošību pacientiem. jautājums ir ārkārtīgi svarīgs mums, un tas nebūtu nav pretrunā inovācijas koncepcijai. Jābūt tiesību aktiem, kas nodrošina tikai drošību, un šai ziņā es piekrītu Pēteram Līzim, Līze, bet mums vajadzīgi arī tādi tiesību akti, kas ievieš kontrols mehānismus, kontrols praksi, lai nodrošinātu medicīnas iekārtu un ierīču drošumu. Un nu, tad vēl vajag, ir jāparedz pārbaudes pēclēšanas tirgū. Tas ir svarīgs aspekts komisijas priekšlikumā. Ir ierosinājums, klasifikācijas sistēma. Es domāju, ka šie ierosinājumi ir jāpārskata, tiem ir jākļūst saskaņotākiem. Ir svarīgi sniegt informāciju sabiedrībai par medicīnas ierīcēm, kas ir pieejams. Līdztekus tam ir caurskatāmības jautājums. Sabiedrībai vispār un arī medicīnas aprūpas personālam ir jābūt iespējai piekļūt eh, tādiem datiem, kas ļautu viņam jau plašāk iegūt informāciju par šīm medicīnas ierīcēm, un īpaši attiecībā uz šo ierīču izmantošanu. Tātad es uzskatu, ka medicīnas literatūras uh, pārskatīšana te nav pietiekami, ir jāskatās, kā lieta darbojas praksē, kas darbojas labi, kas nedarbojas labi. Tātad šādi ir mani komentāri. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, taču uzstāšanās laiks bija ierobežots uz divām minūtēm, jo arī ēnu referentiem vēl ir bija arī citiem jāizsakās. Paldies man ir prieks pirmkārt par šo jautājumu strādā uh, Dagmāra, tad tur viss būs kārtībā, ļoti sarežģītajā jautājumā arī viss būs kā vajag. Bet arī atbalsta Pēteru Līzi, kurš saka, ka atsevišķiem produktiem tomēr ir svarīgi, kad arī jāpārbauda pats produkts pēc jau tā laišana tirgu. Arī bez iepriekšējās brīdināšanas. Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Bet tad vēl par šo otrreizēju pārstrādi izmanto uh, pā, reciklāciju. Manuprāt, ir pilnīgi ne, nesaprotama sistēma. Ļoti daudz ražotāji, protams, norāda, ka tas paredzēts produkts vienreizējai lietošanai, lai gan, protams, ir iespējas kaut ko atsevišķu var izmantot. Slimnīcas savukārt atkal pašas bieži vien pārstrādā uh, un uzskata, ka tad to var darīt, tad ārstiem ir savs viedoklis, un kaut kādā veidā to vajadzētu jau tam sakārtot. Tad, tad mēs varētu nosaukt, ko varētu īsti darīt, bet no otras puses nu, tas taču nebūtu pieņemami. Kā tad var noteikt? Te uzreiz arī zinām finanšu interešu konflikts. Jo mēs taču visi gribētu saņemt jaunu katetru, nevis jau vienreiz izmantotu nu, katrā ziņā te vajadzētu šo jautājumu sakārtot. Tālāk, um, kur mēs runājam par nodevām. Nu, tas ir jāskatās um, arī viss, kas ir, protams, arī saistīts arī par to, ka dažādās valstīs, pat valsts iekšienē, atsevišķo 100 km jau distancē milzīgas atšķirības nodevu ieviešanā. Nu, tas ir nepieņemami Tāpēc mums vajadzētu tomēr precīzi tomēr izsekot šajā jautājumā. Mēs nevaram to atstāt delģētu aktu ziņā, kur komisija varētu ierakstīt vēlāk, ko viņi vēlas. Tad mums ir precīzi jānosaka šīs kategorijas un uh, jāsakārto viss tas. Paldies! Paldies! Panāvāvs kundze, lūdzu. Thank you very much, President. Paldies, Virsai kungs. Es arī vēlētos uh, pateikties Dagmārai par viņas teikto prezentāciju. Šis būs sarežģīts dokuments, un man ir jāsaka, ka galvenais jautājums ir saistīts ar drošību. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, eh, lai uzlabotu priekšlikumus, un es ļoti lielā mērā arī atbalstu ierosināto klasifikāciju. Tā kā ir medicīniskās iekārtas, eh, kuras, eh, sakot no testiem, tur var būt ievērojama ietekme Arī balsoties uz to, cik tās ir nu, uzticamas un cik lielā mērā tām uzticās, kādas tieši ir medicīniskās sekas pacientam. Un līdz ar to es um, atbalstītu tos grozījumus, kuri uzlabotu klasifikācijas procedūru, kā arī ir labi padomāt uh, par Eh, tādu klasifikāciju, kur būtu iekļaut tie, kas ir bīstami pacientiem, tādi kā šie te klīniskie izmēģinājumi, tas būtu pilnīgi nepieciešami. Ir bijuši vairāki gadījumi, par kuriem ir ziņots, eh, kad ir bijušas defektīvas medicīniskās iekārtas un kad eh, nav iespējama izsakojamība, un šīs medicīniskās iekārtas var izraisīt eh, komplikācijas, uzstādot eh, diagnozi, var izraisīt eh, negatīvas, blakus, negatīvas blaknes, un par to vajadzētu ziņot un vajadzētu spērt tālākus soļus. Un bija arī krāpšanas gadījums. Tas nebija drošības aspekts, bet tieši krāpšana. Es vēlos arī norādīt uz to, ka attiecībā uz programmatūru. Iespējams, vajadzētu apdomāt, vai tur vajag iekļaut eh, programmatūru tātad šajā priekšlikumā. Un visbeidzot, attiecībā uz vienreizēju vai um, divreizēju izmantojumu pastāv tendence, ka uzņēmumi iek, iz, dažādas detaļas eh, nosaka kā vienreiz izmantojams. Un tas nozīmē, e, ka ir liela izdevuma sociālās apdrošināšanas sistēmām. Un šādā veidā uh, medicīniskās iekārtas uh, nav savā starpā um, maināmas. Paldies! Děkuji. <clears throat> Vážený pane předsedo, hodně z toho, co bylo Eh, už řečeno. Kabrnaha kungs, eh, priekšādājs kungs, es eh, atbalstu daudz no tā, kas jau tika teikt. Šī ir ļoti sarežģīta direktīva, tā ļoti tehniska. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi komunicēt ar ekspertiem, kuriem ir pieredze šajā jomā. Un es arī vēlētos uzsvērt drošības jautājumus, tāpēc, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Un vēl es varētu vēlētos paust trīs komentārus. Pirmkārt, vienmēr eh, vajadzētu paturēt prātā subsidiaritātes eh, principu, vai ir tiešām eh, efektīvi šo jautājumu regulēt Eiropas līmenī. Mums vajadzētu ņemt vērā arī konkrētu dalībvalstu specifiku. Tur būtu dažādas kultūras iezīmes un tā tālāk. Mums arī nevajadzētu mainīt labas metodas, kuras jau pastāv dalību valstīs. Un tad arī ir jautājums attiecībā uz uh, deleģētajām pilnvarām komisijā. Es domāju, ka mums šajā ziņā vajadzētu būt ļoti uh, uzmanīgiem. Un tas attiecās arī uz citiem priekšlikumiem attiecībā uz medicīniskajām iekārtēm, tāpēc, ka ir daudzas uh, pilnvars, kuras ir deleģētas komisijai. Un, uh, Es arī vēlos uzsvērt, cik svarīga ir pieredze. Mums vajadzētu spriest par šiem jautājumiem arī ar cilvēkiem, kuriem ir praktiska pieredze šajā jomā. Un daži no viņiem nav droši, vai valsts iestādes ir gatavas īstenot šādu jaunu tendenci. Dažos gadījumos pieeja medicīniskai aprūpei Nākamais runātājs. Paldies! Pavisam īsi izteikšos. Es domāju, ka saistībā ar eh, diskusiju uh, par apsvirināšanu vajadzētu apsvērt uh, ieguvumu saistībā ar pacientu drošību un arī uh, to, vai mums vajadzētu radīt jaunu aģentūru. Un vai būtu, vai tas būtu realistiski laikā, kad uh, Mēs eh, reformējam darbinieku noteikumus un institūcijas. Un es arī vēlētos šeit piebilst, eh, ka eh, ASV tiek izmantota trīs kategorijas sistēma. Ir kategorija, kurai nepieciešama pirms tirgus apsprināšana. Tomēr dažkārt šādā gadījumā parādās eh, riski pacientiem, un, manuprāt, eh, problēma ir ar eh, to, ka šī pēc tirgus apzināšana ir tiešām svarīga. Ir pietiek, jābūt pietiekami uh, drošiem datiem un kliniskajiem izmēģinājumiem, uz kuriem balstīti, balstīties. Un tāpēc par to vajadzētu izturēties ar lielu uzmanību. grupai. Iestātvārds būs komisijai, un uh, šodien ir nodaļas vadītāji klāt Sabīna Leģenģē. Lūdzu, jums vārds. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labrīt! Radberens kundz, labrīt! Iesākumā es vēlētos uh, uh, paust Espinas Paņūkundzes, ģenerāldirektoras. Nožēl, nu, ka viņa nevarēja šeit būt klāt, viņai bija jābūt vienai sanāksmē Spānijā. Sākumā atgādināšu par trim mērķiem, no kuriem vadījāmies izstrādājot šo priekšlikumu. Proti, veselības un drošuma stiprināšana, iekšējā tirgus laba darbība un atbalsts konkurētspējai un inovācija šajā nozarē, kas ātri attīstās. Šie trīs mērķi uh, mums arvien bija prātā, kad gatavojam šos, šo dokumentu. Arī atbildējuši uz vairākiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Šķiršu no nu vienas puses jautājumu, kas saistīts ar situāciju pirms laišanas tirgu, pēc laišanas tirgu Un tāda es vēl pievērsīšos svarīgajam caurskatāmības jautājumam. Viens no punktiem, kas vairāk kārt šeit tika minēts, ir jautājums par medicīnisko ierīču pārstrādāšanu. Mēs tekstā šajā priekšlikumā par medicīniskajām ierīcēm esam iekļāvuši definīciju vienreizējas lietošanas ierīcēm. No savā ziņā tad te ir pretruna runājot par higieniskajām precēm. Bet te noteicējs ir ražotājs. Viņš laiž tirgu kādu preci, kurai paredzētu vienreizēju izmantošanu, viņš to tā arī apzīmē. Varbūt uh, draudi, risks tad, ja šī ierīce tiek atkārtot izmantota. Tāpēc ir svarīgi norādīt, cik reizes un kādos apstākļos šo ierīci var izmantot atkārtot. Mums ir arī definīcija, kas uh, definē izšķirošas ierīces, piemēram, invazīvās ķirurģiskās procedūras ierīces, kas tiek izmantotas šādās procedūrās, pēc principa nav pārstrādājamas. Līdz ar to mēs pamatojāmies uz, zin, uz eh, neatkarīgas Eiropas zinātniskās komitejas, komitejas lēmumu Mēs tuvinājām pārstrādātāju ražotājam. Viņš gan maina šo mērķi precei pārstrādājot to, taču viņa darbība ir pielīdzinām ražotāja darbībai. Un dažām dalību valstīm esam paredzējuši iespēju uh, rīkoties īpašās situācijas, piemēram, ir paredzēts šis opt-out, eh, ir paredzēta opt-out klauzula, un viņi paši var pieņemt lēmumu, kā rīkoties savā teritorijā. Zinātniskās pārdomes atzinumi mums uh, tika piedāvāti no Eiropas komitejas puses. Tā tad ir jāparedz uh, pārstrādāšana taču ar attiecīgu drošību. Otrais punkts ir pilnvarotās, ja paziņotās iestādes. Tas ir viens no pašreizējās sistēmas vājajiem posmiem, to mēs zinām, tātad mēs gribējām stiprināt šo organizāciju stāvokli vairākās, vairākā uh, dažādās ziņās tātad, kas uh, ieceļ šīs iestādes, nacionālās iestādes tas būtu. Tad ir vesels pielikums, kurā ir izklāstīti visi kriteriji. Lūdzu, runājiet īsāk, saka priekšsēdētāji. Tur ir uzskaitīts eh, prasības person personāla kompetencēm un tā tālāk. Mums ir arī šīs iestādes jāpakļauj apvienotajam auditam, eh, kurā darbotos komisijas pārstāvju un citu dalībvalstu un dalībvaras pārstāvi. Un ir arī paredzēta kontrolas procedūra, uh, scrutiny mechanism, tātad izskatīšanas pārbaudas mehānismu ietvaros. Mēs esam paredzējuši ievērojami stiprināt šos kontrols un kritērijus, kam šīm iestādēm ir jāatbilst. Mēs uzskatām, ka šiem, šīm iestādēm ir jābūt ļoti kvalitatīvām un neatkarībām. Runājot par nodevām, priekšlikumā ir pants, kas pārēc pieņemt vienoto uh, nodevu. Lūdzu, uh, jūs varētu varbūt noslēgt savu uzstāšanos, jo visi kolēģi ir mēģinājuši izteikties īsāk par jums, to nevarētu sacīt līdz šim. Jā, nākošais punkts attiecas uz klasifikācijas noteikumiem. Mēs esam pārskatījuši šo noteikumu, lai ņemt, ņemot vērā starptautisko pieredzi un attīstību. Mums ir noteikums, kas attiecas uz prece, kas tiek ievadītas organismā. Uh, šie produkti varētu izraisīt īpašu problēmu ar drošību. Paldies! Lūdzu, pasveiciniet eh, jūsu ģenerāldirektoru. Viņa e, savā darbā nesen darbojas, un varbūt jūs varētu viņai pastāstīt, ka mēs arī esam likuma pieņēmēji, un viņi varētu drīzāk e, mums dot priekšroku nevis starptautiskai konferencei. Nu, pasveiciniet no mums. Paldies, došu vārdu referentei of, um... Es vēlētos eh, pievērsties eh, lietām, ko teica kolēģi un ēnu referents. Es eh, vēlētos uzsvērt vienu lietu. Jo kabinetā kungs teica, ka vajadzētu būt uh, ekspertiem. Ceru, ka jūs klausāties manī, Kavanaša kungs. Nē, jūs tomēr mani neklausāties. Es uz jums atsaucos. Ir pilnīgi skaidrs, ka E, visi, kuri ir referenti, uzņem visu nopietni un mēs izmantojam vislabākos e, padomus, kādi ir pieejami. Jūs noteikti zināt, ka parlaments organizēja uh, semināru pirms uh, divām nedēļām, kur tika iesaistīti ļoti daudz ekspertu un ļoti daudz uh, parlamenta deputātu un viņa asistentu, un man polskā grupa arī vakardien organizēja semināru, un tajā piedalījās vairāk kā simts cilvēku, Ehm, parlamenta deputāti, ēnu referenti, asistenti eh, šo sanāksmi uh, ehm, radīja internetā, un līdz ar to jūs varat būt droši par to, ka mēs esam ņēmuši vērā to, ko ārsti un eksperti ir teikuši, un es arī vēlētos uh, pievērsties kolēģi teiktajam. Uh, Eiropas ārstu komiteja ir uzsvērusi to, ka ir nepieciešama šāda iepriekšēja apsvināšanas eh, procedūra. Ir skaidri pateikts, ka ne tikai patērētāja organizācijas, bet eh, konkrēti speciālisti, ortopēdi, kardiologi, eh, kuri ir skaidri pateikuši, ka ir nepieciešama šāda centralizēta procedūra par trešās klases produktiem. Un mēs šajā gadījumā runājam par aptuveni diviem procentiem no visa eh, medicīnisko iekārtu tirga. 2%. Un tas attiektos uz 500-600 eh, eh, iekārtām katru gadu, kas būtu 2%. Un jā, komisija 21. pantā iekļāva vairākus produktus no trešās klases, tomēr tas ir smieklīgi tā darīt. Es parasti tik skarbi neizsakos, eh, tomēr šeit man tiešām jāsaka, jūs nesaprotat. Mans aizdoms ir tādas, ka jūs nesaprotat, ka jūs to, ko jūs īsti izdarījāt, eh, eh, ka ir trešajā klasē, piemēram, ausu pilieni iekļauti, un mēs varam piekrist, ka kā zālēm tā nevajadzētu būt klasificētām kā medicīniskām iekārtām jo tur netiek pievēlīti konkrēti kritēriji. Un tur nav fizioloģiskais efekts, kā laksatīva vai kā citi eh, produkti. Tur mums jārod cits eh, risinājums. Tomēr, kurā gadījumā tas nav pareizi teikt, eh, ka kādas bioloģisko produkti, kuri, mai, kuri maina tikai pH līmeni ķermenī, kā tie ir trešā klase kopā ar nespecifiskiem produktiem, kopā ar ļoti specifiskiem produktiem var atteikties no 21. pānta, ja jums ir kādas bažas par to, ka tur ir iekļauti produkti, kuri ir uh, zāles. Tomēr uh, tas e, noteikti nav pareizais veids, kā virzīties uz priekšu. Un tad uh, Eh, tas, ko teica eh, Peters Līze, ja mēs iekļaujam 21. pantu, tad mm, trešā klasē uzreiz ir milzīgi daudz eh, produktu. Tomēr, ja kurā gadījumā mēs nevaram šos te acu pilienus, kuriem ir tāds pats pH, kurš, kāds ir manā acī, tā pilnīgi noteikti nav nekāda medicīniskā iekrā, iekārta. Tomēr šobrīd tie ir iekļauti trešajā klasē, tāpēc, ka tie nav fizioloģiskā efekta. Uh, Magines eh, kundze, esmu priecīga, eh, ka eh, jūs piedalījāties visos semināros, visās uzklausīšanās. Esmu tiešām priecīga vienmēr redzēt cilvēkus, kuri seko sanāksmēm internetā, jo tādā veidā man ir tāda sajūta, ka mums ir tāda pati informācija zināma. Es saprotu, ko jūs teicāt par pirmslēš, pirmslēšanas tirgu apstiprināšanu, ka ir nepieciešama spēcīga tirgus kontrola, kā arī to ir paredzējusi komisija. Jā, kad mēs eh, runājam par implantiem, tad uh, nekad nebūs pietiekami daudz klīnisku datu, klīnisku izmēģinājumu. Vienmēr nāksies uh, reāli izsakot, kas notiek, jo tomēr reālā dzīve ir saistīta ar pacientu. Līdz ar to mēs uh, daļai izmantojam pacientus kā izmēģinājumu trusīšanu. Mums tas ir jāpieņem, ka tā ir. Jo mums vienkārši nav klīnisko datu skatīties uz implantu ārpus eh, ķermeņa, tas nekādā veidā nepalīdzēs, eh, tāpēc, ka tur nekādu rezultātu nebūs redzam. Tomēr man ir arī jāsaka, ka mums, zināmā mērā, ir uh, nepieciešama labāka pirms laišanas tirgu apstiprināšana. Attiecībā uz pārbaudas kompetenci jums visiem bija taisnība. Dažas dalībvalstis eh, cenšas eh, veiksmīgāk eh, finansēt nacionālās iestādes. Viņiem būs nacionālās autorizācijas procedūras zālēm un dažās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā. Joprojām ir daudz, kas jādara. Mums atklāti ir jāpasaka, nav tā, ka viņi to dara aiz izmisuma. Tā īsti nevajadzētu rīkoties, un mums ir jāskatās, kas nu notiek tātad stāšanās spēkā ir pēc trīs gadiem, un mēs runājam par kaut ko tādu, kas eh, stāstīsies eh, trīs gadu, spēkā trīs gadus pēc tam, par ko, pēc tam, kad būsim par to sprieduši. Attiecībā uz brīdinājumu iestādēm es domāju, ka skaidrs ir tikai tas, ka tad, ja brīdinājuma iestāde vai kāds eh, cits nolēmj, tad mēs pieprasīsim uh, ekspertīzi jo nevar domāt, ka pietiek, eh, nevar, nevar, nedrīkst domāt, ka nedrīkst iztikt bez šādas ekspertīzes. Ir jāpārbauda, vai uh, produkts ir derīgs. Protams, nebūs 20 uh, eh, ekspertu katrā brīdinājuma iestādē visās 80 eh, Eiropas Savienības brīdinājuma iestādēs, tomēr nebeidzams pietiekami daudz ekspertu, lai varētu pārbaudīt, eh, lai būtu šīs in-house eh, ekspertīzes. Un es piekrītu daudziem, kuri teica, ka mums nevajadzētu atļaut šādu konkurenci starp šīm te brīdinājuma iestādēm vajadzētu drīzāk tādas kā ekscelences centrus, kuri varētu teikt, ka šādi centri varbūt, piemēram, eh, kādā konkrētā valstī, un eh, šie arī ekscelences centri, ar kuriem mēs varam strādāt, tomēr tas nav paredzēts tiesību aktos. Tas nav arī eh, paredzēts, tur nav pat iekļauta definīcija šīm brīdinājumu iestādēm, un tā arī nav subsidiaritāte, kā teica kāds kolēģis. Mēs runājam par, kole, par produktiem, kur atrodās visā Eiropas Savienības tirgu. Tur nav nekādas kultūra atšķirības dalībvalstīs. Tas Eh, kas ir vienā valstī eh, medicīniskā, iestā, medicīniskā ierīce, tas ir tā arī ir eh, citā valstī. Un līdz ar to mums ir jāpiemēro tādi paši drošības standarti, un tas ir skaidri jāpasaka. Tad attiecībā uz to, ko teica Margarita un citi, ir skaidrs, ka ir nepieciešama liela pārstāvīga attiecībā uz klīniskajiem datiem. Mums arī ir nepieciešama vairāk šādi klīniskie dati. Un mums ir arī jāsaprina procedūra, sākot ar uh, Eh, pirmo brīdi nepieciešama reģistrācija, un pēc tam ir jāturpinās. Tam ir jāturpinās. Jo citādā veidā uh, ražotāji vienkārši var izvairīties. Un atkal pieprasīt uh, savu produktu, ir nepieciešams kontrolas, tas viss ir ļoti labi, tomēr tas mums nekādā veidā nepalīdz ja mums nav vislabākie eksperti. Pēters Līze atsaucās uz jautājumu, vai uh, e, pirmslēgšanas tirgo apstiprināšana, vai tas ir uh, universāls risinājums? Nē, tas nav. Tomēr uh, kolēģi arī atsaucās uz uh, zālēm, un šeit viņi teica, ka šeit ir bijuši skandāli pēc uh, apstiprināšanas procedūras, uh, tomēr tā vienmēr ir bijusi nacionālā līmeņa apstiprināšana. Eh, tā vienmēr ir bijusi eh, nacionālā procedūra. Attiecībā un piekrīt arī Susas eh, kundzes teiktajiem. Mēs uh, esam, vēl neesam izmantojuši visu mūsu rīcībā esošo laiku. Tad attiecībā uz pārstrādāšanu to būtu ļoti sarežģīti eh, risināt eh, piemērotā veidā, tāpēc ka loģiskā veidā vienreiz lietojams eh, produkts tiek izmantots tikai vienu reizi vienam pacientam. Tā tam arī vajadzētu būt. Tomēr tā nenotiek. Līdz ar to mums ir jāstāsta, ko mēs īsti vēlamies, vai mēs vēlamies Eh, pieturēties pie šī principa vienreiz, eh, vienreizē lietošana vienam pacientam vienu reizi, un mums ir, ir arī jāaizstāv šis princips. Tas tieši tā arī darbojās. Tātad eh, sirds pārbaudas, kas ļoti dārgi maksā. Vai mēs uzskatām, ka tāda ir mūsu realitāte? Realitāte ir tāda, ka tas nenotiks, lai arī ko mēs darītu. Uh, vai mēs padarīsim mūsu slimnīcas nelegāls, es eh, neiebilstu. Tomēr tā nav pareizā pieeja. Mums ir jāskatās, kā nodefinēt eh, šo vienreizēju izmantojumu. Cilvēki saka, ja mēs stiprināsim šo vienreizējas izmantošanas definīciju, tad ražotājs, tad mums vajadzētu no jauna un jauna pilnīgi visu uh, pārstrādāt, un līdz ar to nebūtu vispār nekāda raksturojuma. Un pēdējā daļa no man teikuma bija tas, ka mums ir mūsu starpā jāizlem, ko mēs īsti vēlamies. Es vēlos, eh, lai būtu kārtīga pārstrādāšana, lai būtu kārtīgi pārstrādāšanas standarti. Un eh, šī pārstrādāšana, eh, par to ir atbildīgs ražotājs un tajā pašā laikā mums ir arī e, jāuzliek pienākums ražotājiem definēt, e, kas ir šis vienreizējais izmantojums, kā tas tiek darīts, e, kāpēc un kāpēc tas tiek darīts, ka tur nav šī pārstrādāšana, nevajadzētu ļaut ražotājiem kvalificēt vienreizēju izmantojumu tikai tāpēc, ka viņi vēl atturēties no atbildības. Tas ir kaut kas tāds, pie kā mums ir jāstrādā, un, un man vēl nav rasts risinājums ideāliem formulējumam. Liels paldies par šiem pēdējiem vārdiem, bet es saprotu, ka jums daudz bija sakamā. Maginets kundzei, kas sakams par uh, reglamentu, pavisam īsi. Uh, Es gribētu, lai komisija paskaidro, ko nozīmē ne, nepaziņotas pārbaudas. Es zinu, ka direktīvā tas līdz šim jau pastāv, taču nekad netika īstenos. Kāds ir garantijas, ka ja mēs pārskatīsim šo tiesību aktu un iekļausim šo aspektu, tas tiešām tiks īstenos? Lūkšu izteikties īsi uz vienas minūtes laikā atbildēt uz šo jautājumu. Bitte. Oui, merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāji. Šī lieta tiešām īpaši izcēlās PIP skandālā, jo tiesība akts jau pārēdz uh, eh, pilnvarotai iestādai īstenot uh, nepaziņotas pārbaudes. Uh, Tomēr tas nav, tā nav obligāta prasība, un šāda veida tests notiek ļoti reti, un tagad mēs uh, šīs pārbaudas no pilnvaroto iestāžu puses padarām par obligātām, būs kontroles regulāras, uh, Uh, iepriekš paziņotas, jo ražotājiem ir jāsagatavojas, uh, sagatavoja dokumentus, piemēram, bet būs arī neizziņotas uh, pārbaudas uzņēmumos, lai iegūtu preču paraugus, kas tiks pārbaudīti. Paldies! Sprache. Labi, līdz ar to esam pabeiguši šīs debats. Arī 26. februārī bija darba seminārs, un tas bija kaut kas unikāls Ļoti labi norganizēts. Paldies Dagmārai, paldies visiem, kas piedalījās. Vienīgais trūkums bija tas, ka zāle bija par mazu. Bija tik daudz dalībnieku, kas tiešām vēlējās piedalīties. Tas bija ārkārtīgi iespaidīgi. Paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš 3. maijas. Un šos grozījumus izskatīsim 29. maijā. un ir plānots balsojums 10. jūnijā un tālāk arī plenārsesijā. To gan noteiksim vēlāk. Kad. Paldies par šīm debatēm, un tagad uzreiz ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tas ir Pēter Līs sagatavotais ziņojums par. par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Uzreiz norādīšu pirmkārt. Pirmo dokumentu jau esmu sadalījis tieši tagad ļauj, lai izdala zāles pārziņi, kur rakstiski jums ir e, pieejami pašsvarīgākie punkti, kas arī vēlāk atspoguļosies pašā ziņojuma projektā. Ziņojuma projekts vēl nav sagatavots, arī tāpat kā arī Dagmārai mums pie tā vēl stipri ir jāstrādā. Un visu to, ko jūs šodien teicāt, gan Dagmāra, gan arī es arī tad iekļausim savos ziņojumos. Bet, nu, lūk, struktūra jau veidojās, un jums arī līdz to ideja, kādā virzienā tas viss iet. Šis jautājums ir, protams, sarežģīts arī jau par terminoloģiju. Uzreiz vēlos īsti paskaidrot, par ko mēs runājam. In vitro diagnostika medicīnas iekārtas, ierīces. Tad mēs runājam par visiem tiem testiem, kas tiek veikti ārpus cilvēka ķermeņa pat arī tas, ko cilvēki paši var veikt, līdz pat arī ļoti nopietni daudz jautājumu par hienam HIV analīzi vai arī daudz diagn... diagnostikas dažādu veidu ierīces. Tā kā te ir liela, protams, sabiedriskā interesētība un jau darba seminārā mēs norādījām, ka daudzi uzskata, ka šis ir tikai tās papildus mazais brālis lielajam ziņojumam. Uh, bet eh, tāds nav. Arī darba seminārā mēs norādījām, ka īstenībā mēs īstenībā esam paši pirmie. Mēs esam pat arī varbūt terapijas sākumā. Ja nav labas diagnostikas, tad neseko arī ārstēšana. Un bieži vien te ir daudz kādu nepatiesību un pārkāpumu. Vienam pagājušajā nedēļā mēs arī uzklausījām arī lielu institūtu, kur bija runa par HIV testu, un kur HIV tests bija pieejams Eiropā ar EC marķējumu desmit gadus. lai gan toreiz arī tā um, autorizētā iestāde, kas izsniedz šo licenci, norādīja uz zinām nepilnībām. Un desmit gadi vajadzēja, lai šo nepilnīgo produktu izņemtu no tirgus, jo viņš pēkšņi tur nepareizi uzrādīja analīžu rezultātus. Vai nu neuzrādīja HIV vīrusu, vai atkal uzrādīja, ka tā nav, un tā, ka tur bija pilnīgi neiespējami. Tā, ka mums ir uh, absolūti šādas situācijas jāizskauž. Subsidiaritāte ir svarīga tikai tajā gadījumā, ja atsevišķas valstis nacionālo um, apsvērumu dēļ dažas lietas vēlas vēl stiprāk regulēt, kā stingrāks noteikums noteikti. Nu, lūk, paralēli te jau es arī daudz lietas norādīju iepriekš arī, iepriekšējā arī diskusijās, bet vēl arī Denis Ilmarts um, vēlos norādīt klīniskie pētījumi. Mums, te, protams, ir komisijas priekšlikums vēl jāuzlabo. Te ir jānosaka stingrākas normas. Gan Dagmāras Rotas Bērens ziņojumā, gan arī manā ziņojumā mēs paralēli te veiksim vajadzīgos izmaiņas. Bet ir arī daudz precīzi jautājumi. Viens ir par klasifikāciju, nevis A1 līdz 3, bet gan A līdz D kategorijas jānosaka. Tāpat arī jānosaka, izskatās in-house testi, kurus izmanto dažādi veidi pētnieciskie institūti, kas netiek laist tirgu, īpaši, kur runājam par retajām slimībām. To pareizi jau arī komisija norāda, tur vēl tikai ir jāuzlabo tas viss. Tālāk ir, kas saucamies, companion diagnostics. Arī šeit ir jāveic uzlabojumi. Te, kur komisija arī nosaka visi šie arī pie, diagnostika, kas tiek veikt, piemēram, slimnīcas gultās. Nu, es nezinu, vai tas ir pareizi, vai šos pašus testus veids vienkārši kāds cilvēks, vai arī jau sagatavots mediķis. Medicīnas darbinieks tas tomēr ir kaut kas atšķirīgs. Te varētu šīs lietas tomēr mainīt. Tā kā mums jārunā arī tālāk pār šeit darbības jomu, to vajadzētu paplašināt bet arī īstenībā atsevišķi eksperti jau ir norādījuši, ka ar to arī vēl nepietiks. Piemēram, atsevišķi tests, kas saka, tādā un tādā jūs to darīs, tad varēsiet vieglāk pazaudēt lieko svāru nomest un tā tālāk. Nu, vai tas viss ir zinātniski arī pamatots, tam ir liels jautājums zīme pārvis. Jums ir, piemēram, iespējas tad īstenībā tad tikai sabojāt veselību vai nu no locītavas, vai arī iegūt diabētu un tam līdzīgi. Tā kā jāskatās, vienlaikus ir personas, kas, protams, turpina ciest, un tas ir ļoti stingri līdz ar to te jānosaka. Tālāk par konkrētiem termiņiem. Uh, ieviešanas periods. Komisija saka pieci gadi. Nu, viņa saka, tas ir arī pareizi, jo, nu, te mēs runājam arī par ļoti tehniskiem jautājumiem. Uh, un tās ir sarežģīti tad nodrošināt šādu. Bet vienlaikus, ja ir kāds HIV tests piecus gadus, kas jau vajadzēs, lai tu izņemtu no tirgus, es nedomāju, ka tas tā būtu pieļaujami. Tad ir pārasti, mēs varam teikt, ka labi, pieci gadi, bet ir atsevišķas lietas, kas jāatrunā, kad ir jārīkos daudz straujāk. Un visbeidzot. Komisija runā par produktu kvalitāti, un viņi līdz ar to spēr tādu nozīmīgu soli. Vienlaiks tomēr visi eksperti, man ir norādījuši OECD, Eiropas padomas, dažādie zinātnieki. Viņi uzskata, ka dažkārt ir absolūti svarīgi zināt arī visu kontekstu, kādā veidā tiek izmantots diagnostikas produkts un kāds ir tā šī izmantošana, nevis tikai pats par sevi pats produkts. Un te nu mēs nonākam problēmu kodolā. Mm Mēs jau iepriekš mums pieciem gadiem norādījām parlamentā, ka DNS testi, piemēram, ir jāveic tikai absolūti skaidrā ietverā, jo te ir līdz teku svarīga arī tā ietvars, forma. Nu, ir jāpaskatās, vai komisija nevēlas te tomēr arī piedāvāt gan vāciski, gan angliski to varētu caukt. Un tad eksperti nosaka, ka mums ir, varētu noteikt ļoti labu formulāciju, tāda informed consent informēta piekrišana. Nu, te katrā ziņā būtu jānosaka, kā minimālās normas, nu, es par to visu tādu neizteikšos tik ļoti, eh, varbūt detalizēt, bet tam var būt ļoti nopietnas sekas, kas var tiešām ietekmēt cilvēku dzīves. To nedrīkst kaut kādā veidā kaut kur uz ielas tā, garām skrienot izdarīt. Nē, tas ir atsevišķas lietas, kuras jāveic tikai slimnīcās vai attiecīgā vidē. Un tas jānosaka Eiropas likumdošanā. Paldies! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Katram divi, divas minūtes sāksim ar Ragmāru Rotu Bērendu un tad tālāk. Citi. Und damit schließe ich dann. Tad esmu jau uh, apzinājis visus runātājus, un to tēlas kundze jūs arī esat iekļautajā. Rot Bērens kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, piekrītu Pēteram Līzem. ka mums tiešām ir jāmēģina absolūti pietuvināt abi ziņojumi arī pēc struktūras. Arī tas, kas ir par um, stāšanos spēkā. Es nesaprotu, kāpēc šajā daļā ir noteikti pieci gadi, jo iepriekšējā gadījumā tie būtu trīs gadi. Tur nav nekāda veida, es domāju, ka ar abiem jānosaka trīs gadi. Vēl. Well paziņotām iestādēm par atsaukšanu, par izsekojamību un tā tālāk līdzīgi. Te ir absolūti jānodrošina visu to jautājumu saskaņot savstarpēji. Neatkarīgi no tā, ko es iepriekš teicu par pirms tirgus laišanas atļauju sniegšanu, mums arī šā gadījumā ir jānosaka, ka vienmēr paziņotās iestādes arī nodrošina savu ekspertu piesaistīšanu Bet, ja jūs vienmēr pieprasat, lai šiem ekspertiem būtu uz vietas tādi eksperti, nu, tas varētu mm, radīt milzīgu struktūru un pārāk dārgas izmaksas. Bet varētu runāt arī par citu risinājumu. Par in vitro diagnostiku vēl. Es uzskatu, ka mums te jāskatās tiešām, ka tas, kas ir rakstīts tekstā, lai tas viss būtu apmierinoši. Domāju, ka paziņotām iestādēm būtu aktīvāk jāsastrādājas ar. Um, atbildīgām iestādēm. Arī piekrītu pētījumam līdzim par četrajām kategorijām. Tālāk par ģenētisko testēšanu un par darbības jomu. Man nedaudz satrauc tas, kā par ģenētiskiem testiem runā vienmēr. Bieži vien tas saistās ar sliktu reputāciju. Mums jāsaprot, ka arī ir daudzas, piemēram, ģimenes, uh, kuriem ir ģentiskie traucējumi, ka nu tieši ir jānodrošina viņam šāda iespēja, jo viņi vēlas arī e, pieņemt lēmumu par bērnu laišanu pasaulē, kāds ir tad iespējas vai ka viņam varētu būt ģenetiskie dažādi vai traucējumi, nu, tad tāds tests mums būtu jāpieļāvā. Vienlaikus es arī vēlos uzsvērt, ka šāda testēšanas iespēja nav uzreiz jāuzskata par kaut kādu negatīvu parādību. Arī šī pārbauža, manuprāt, pārāk birokrātiska. Un par paziņotām iestādēm es domāju, ka mums ir jāpiesaist daudz labāki eksperti. Paldies! Paldies tālāk, Rebeka Tailer! Paldies, priekšsēdētāji! Neatkārtošu visu to, ko teica daudzie kolēģi. Bet vēlreiz arī atsevišķas jautājums par in vitro diagnostiku. Nu, nav bijis īsti skaidrs priekšlikums kādā veidā, kā tad tas izskatīsies praksē. Es neizskatīšu visu paziņoto sistēmu. Par, arī par to, ka atsevišķas diagnostikas var veikt tikai slimnīcā. Nu, augsta riska, piemēram, diagnostika. Nu, iespējams, ka nākotnē, protams, arī jau veicot vairāk kliniskos izmēģinājumus, te varētu būt arī daudz lielāka datu bāze pieejama, arī par daudziem IVD, ko izmanto katru dienu. 51. pāns, kur runa arī par Eiropas datu bāzes e, funkcionēšanu, tas būs absolūti svarīgi kaut ko tādu attīstīt. Par atbrīvojumiem. Piemēram, manā dalībvalstī un arī citās. Tas ir bijis tāda līderīga prakse nacionālām iestādēm, ja mēs ļaujam arī piedāvāt arī varbūt, arī varbūt pielāgots iekārts, vai arī situācijas, kur IVD nemaz komerciāli netiek ražots un nav pieejams, vai arī tā tirkus daļa ir ārkārtīgi niecīga, tad arī veikt šādas pielāgošanas. Par šiem klasteru uh, iekārtām es nezinu, vai tas īsti ir šeit reāls risinājums. Par e-health un mobile technologies. Uh, Te ir jāskatās, protams, arī uz IVD priekšlikumu, varbūt mums tomēr vajadzētu arī precizēt, kur to īsti izmantojam. Par pārbaudas procedūrām par 42. un 77. pantu. Te būtu jautājums. Daudz ir riski, kurus jau iepriekš pieminēju, ja mēs tos nevaram noteikt jau vairākus gadus, pirms jūs esat apkopojuši daudzos klīniskos pētījumus un to rezultātus. Tādēļ nepacietību gāja doktora Līza sagatavot uzziņojumu. Vēlos arī sagatavoties ar kolēģiem un interesantiem pusēm. Paldies! Aukens kundze! Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī komisijai! Paldies komisijai par šo lielisko priekšlikumu. To jau uzreiz skaidri var sacīt kad es pieteicos būt par ēnu referentu šim tematam, tad es vēl neapzinājos, cik tas ir sarežģīts. Un esmu gandarīt, ka arī kompetenti kolēģi nodarbojas ar šo tēmatu. Tas man prieca. Turklāt pateicos Pēteram Līzem par viņa lielisko darbu. Es domāju, viņš ir kārtīgi pastrādājis. Vairāk kārt šeit tik pieminēts seminārs. Tās uh, izskaidroja situāciju. Un gribu piebalsot Pēter Līza gandarījuma Eiropas patērētāju e, organizācijas, kā norētā Jensens kundze, uzsvēra daudzos izaicinājums, ar kuriem saskaramies. Ir būtiski svarīgi, lai pacientu drošība būtu šī tiesība akta priekšlikuma pašā centrā. Mērķis ir šāds. Noteikumiem jābūt kopīgiem un īstenojumiem, un diagnostikas instrumentiem eh, ir jābūt vienotiem Eiropā. Ir vēl dažas lietas, kurām gribēju norādīt. Mūsu organizētajā seminārā tika pieminēts self-testing, pašpārbaudes. Es domāju, vienai lietai jābūt skaidrai. Ja mēs gribam izmantot šāda veida ierīci, tad jābūt zināmām e, priekšzināšanām medicīnas zonā. Nevar vienkārši laist tirgū zināmus e, instrumentus, Un tad katrs tas izmanto, ka viņam patīk. Jābūt arī, eh, jāsniedz arī padomi cilvēkiem, kas paši vēlas tos izmantot. Jo ir saprātīgi cilvēki, kas paši vēlas sev īstenot te testus, bet tam var būt ļoti negatīvas sekas. Iespējams, ka. Kā ka šādi instrumenti nāk par labu pacientiem, kas ir smagi slīmi un kas grib zināt, kā attīstās eh, viņu veseļu, veseļošanās. Taču cilvēki, kas ir veseli un gribētu īstenot eh, pašu testēšanu, nedrīkst aizrauties. Tas viņiem pat var būt bīstam. Tāpēc eh, šai laišanai tirgu nevajadzētu būt pārmērīgai. Pēters Līdz turklāt pavisam skaidri izteicās par ģenētiskiem testiem. Jā, jā, jā, es gandrīz jau esmu beigusi savu uz, uzstāšanos. Ģenētiskie testi ir ārkārtīgi svarīgi. Un es esmu pilnīgi viensprāts ar Pēteru Līdzi. Es te uzstājos kā Dānija, taču es domāju, ka viņš visu ir ļoti labi izskaidrojis. Paldies Pēteram Līzim, paldies uh, uh, Dagmarai Rotbērentai, viņi ir šodienas deputāti, visi viņas eh, slavē, un Karbanakungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, tā kā daudz laika nav, tad neatkārtošu visu to, ko jau ar iepriekš teicām un par ko jau esam vienojušies. Bet par subsidiaritāti. Te jau izskanēja šis jautājums vairākas reizes. Es neteikšu, ka mums nevajadzētu pieņemt kopējas lēmumus Eiropas Savienībā. Bet Nu, kad mēs to darām, tad tam ir jāvienmēr jāpaturprātā, vai tas tiešām ievēro visu intereses un vai to būtu jāpieņem Eiropas līmenī vai nacionāla līmenī. Ja mēs varam atbalstīt, protams, visu šo jomu, te ir runa par arī veselības aprūpi un vispārējiem ap, mm, nozīmes pakalpojumiem. Tātad arī te, kur mēs nodrošinām šādu arī aprūpes jau sākotnējā medicīnas aprūpē, arī profilaksē, hronisko slimību novēršanā. Tādā ziņā var cilvēkiem piedāvāt šāds iespējas arī pašiem veikt šos testus. Diabēta slimnieki pacienti bieži vien, nu kā, nu viņi katru dienu vairākas reizes veic šādu diagnostiku. Tā kā tieši ir paša diagnostika, kas ļauj cilvēkiem novērst iespējami iekšēju asiņošanu vai pat saslimšanu ar vēzi. Un vēl par rezultātiem. Rezultāti dažāda veidā testu paraugi ir arī aizsargājami dati. Tos, protams, kāds arī varētu izmantot. par programmu, programmatūra. Ja arī tā daļa no diagnostikas, tad tā ir jāiekļauj šajā darbības jomā. Bet to nevajadzētu attiecināt par to programmatūras daļu, kas tiek izmantot administīviem nolūkiem. Sūdzes konstelā. Paldies, es piekrītu Pēteram Līzim. Kolēģis ir veicis tiešām izcilu darbu. Es domāju, Pēters līdz ir ļoti labi izkrāstu, izklāstījis nitro diagnostikas problēmas. Es aprobežošos ar ģenētiskajiem testiem, pievērsīšos tiem. Arī par tiešo pārdošanu vēlos runāt. Mēs par to visu vēl varam vēlreiz runāt ēnu referents sanāksmē, Tamāra ir taisnība, kad viņa saka, ka ģimenei, kam ir ģenētiskas uh, problēmas, ir jāpie, jādod iespēja izmantot ģenētiskos testus Taču neviens nedrīkst gūt eh, labumu no testiem, kas ir pieejami brīvā pārdošanā un kas tomēr nav uzskatām par uzticamiem salīdzinām ar testiem, kas veikt laboratorijās. Testiem ir jābalstās uz uh, eh, apusēju piekrišanu un izpratni par to, kā tie notiek. Tas ir priekšnoteikums šo testu īstenošanai. Runājot par uh, testiem, kas ir uh, pieejami brīvā pārdošanā, brīvā tirsniecībā, šādu veidu testi patiesībā apdraud cilvēku uh, dzīvību. Tie ne tikai rada ilūzijas, bet var bīstam ietekmēt šo personu dzīvi. Sīkāks, sīkāk informāciju sniegšu ēnu referentu sanāksmē. Pēterlis kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. političnih eh, razprav eh, sveda še ne. Eh, Tas, ka šis aspekts eh, nav iekļauts politiskās plašās diskusijās, nenozīmē, ka tas ir mazsvarīgs. Es atbalstu tos, kas eh, jau uzsvēra faktu, ka arvien vairāk eh, pieaug dažādu alternatīvu skaits, dažādu iespēju skaits, un cilvēki vēlas arvien biežāk paši sev pārbaudīt. Šāda tendence pacientos ir novērojama, un šo apsvērumu dēļ ir nepieciešams vēl stingrāks regulējums. Esmu gandarīts par to, ka, ka referents 114. pantā mums piešķir vēl lielāku atbildību veselības aizsardzības jomā, un viņš referents arī nosaka skaidrs principus, pēc kuriem mums jāvadās cilvēku tiesību ievērošana, cilvēku cieņas ievērošana, pārskatāmība un tā tālāk. Es domāju, tā visa mērķis ir tāds, ka no ražotāju puses un no uzraudzītāju puses visu iesaistīto pušu Mm, atbildība ir ne tikai šo ierīču uh, drošumu nodrošināšana, bet arī rezultātu pareiza skaidrošana. Ja šo rezultātu traktējums ir nepareizs, tas arī var novest pie nepareizas rīcības. Piekrītu kolēģim, kas ierosināja uh, paredzēt laiku risinājumu rašanai. Dažkārt ir nepieciešams ilgāks laiks. Runājot par ģenētiskiem testiem, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī šajā gadījumā eh, traktējums balstītos uz eh, īstenām zināšanām, tātad šie testi tiktu pareizi interpretēti. Uh, Mm, mēs zinām, ka pastāv e-veselība. Internetā jums ir iespējams aizpildīt eh, anketu un tad izdarīt savus secinājumus. komisijas pārstāvi, kur šodien pārstāv savu ģenerālu direktoru, kur zinām apsvērumu dēļ nevar būt klāt. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, atbalstu referentu, tai ziņā, ka arī es uzskatu šo tiesību aktu ļoti svarīgu, jo eh, personalizētā medicīna prevencija kļūst arvien svarīgāk šajā ziņā. Šajā jomā mēs arī esam ierosinājuši stiprināt drošību, stiprinot eh, iepriekšējās pārbaudes pirmslaišanas tirgu uh, respektīvi pateicoties pilnvarotēm iestādēm un Eiropas atsauces laboratorijām, kurām būs īpaša loma šai jomā. Mēs arī vēlamies stiprināt drošību pēclēšanas tirgu, īpaši stiprināt, uzraugot uh, tirgu un nodrošināt labāku izsakojamību. Runājot par testiem, kurus izstrādā veselības iestādes un kas šodien nav teksta aptvērumā. Mēs domājam, ka drošības asvērumu dēļ šie testi arī ir jāiekļauj atkarībā no tā, cik, ar cik lielu testu ti, eh, risku tie ir saistīti. Runājot par pašpārbaudīšanos. Uh, Mēs esam stiprinājuši prasības, respektīvi eh, lietošanas instrukcijas ziņā cilvēks, kurš izmanto šādu testu, nedrīkst eh, to darīt bez iespējas konsultēties ar eh, medicīnas personālu. Runājot par ģenētiskiem te testiem, Mēs pat labāk izskatām referenta izstrādāto dokumentu par stiprināto eh, piekrišanu. Un runājot par šiem testiem, gribēju arī uzsvērt to, ka teksts ir neitrāls, tā mērķis ir nodrošināt šādu testu drošību un jāņem vērā arī ētiskie apsvērumi, un tie ir dalībvalsts kompetencē medicīnas uh, uh, programmas uh, ir iekļautas šajā uh, uh mm, tiesību aktā, un te ir uh, arī paredzēts ilgāks periods pārbaudēm, un tas darīts tādēļ, ka šodien ļoti daudz diagnostikas ierīču pārbauda paši ražotāji, bet e, mūsu priekšlikumā ir paredzēts, ka vairums testu pārbaudīs turpmāk pilnvarotās iestādes. Tāpēc esam pagarinājuši periodu, lai būtu iespēja īstenot nepieciešamās ekspertīzes. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Pēteram Līze viņa noslēguma vārdiem, lūdzu. Jā, es pēdām. Paldies visiem kolēģiem par atbalstu. Mums te vēl daudz jāstrādā. Tādēļ ļoti labi, ka tagad arī esam konstruktīvā gaisotnē jau šo darbu sākuši. Paldies arī Ro Dagmārai Rotai Bērentei, paldies par viņu, un tad visbeidzot arī tas, ko teica komisija par termiņiem. Uh, Es varu saprast, ka tas ir sarežģīti, protams, šo sistēmu pārstruktūrēt īsā laikā. Tomēr mums ir jāsaprot, kas ir tad svarīgi. Konkrēta lieta. Nu, es jau nosaucu vienu piemēru, un citu kolēģi jūs uh, nosauc cits piemērus, tā kā, nu, tam var, visam var rasties problēmas. Bet vienlaikus, nākošais, kad vēlēšanās, mēs nevaram paiet un teikt, ka pēc pieciem gadiem uh, uh, iekārtas, kuras būs ierīces pieejamas tirgo, viss būs skaidrs. Tikai pēc pieciem gadiem. Nē, tas ir pavēlu, jābūt tā drīzāk. Un tieši tāpēc arī daudzie uh, testi, kurus arī paši arī piedāvātāji var arī, protams, klasificēt noteikti, kam tas atbilst un kur nē. Un tad, protams, tad ir atbildīgā paziņotā iestāde, kas to arī pieļauj vai nepieļauj. Bet te jau nav runa par augstu specializētiem, piemēram, HIV testiem. Tas ir uh, pilnīgi cits, ja jūs runājat par šāda veida testiem. Nu, katrā ziņā es savu priekšlikumu vēlos sinhronizēt arī mm, Dagmārs, da, Dagmārs Rodsberens priekšlikumu, bet te ir absolūti arī jāizceļ šie augstā riska testi. Un tad vēl par ekspertiem, ekspertu piesaistīšanu attiecīgajās iestādēs. Mēs nevaram vienmēr piesaistīt arī varbūt uh, nozares speciālistu ārstu, bet cilvēki, kas ļoti labi orientējas, kas ļoti labi zina medicīnas jautājumus, nu tas būtu svarīgi. Rebeka Teilera vēlreiz nav par in-house tests. Nu, šis jautājums ir mums, prot, vēl jāprecizē. Man nav izskaidrs, kāpēc komisijas par kaut ko tādu te runā. Jo līdz šim regulā in-house testi neparādījās. Tagad tie kļūs D kategorijā, it kā jau viņi būtu laisti tirgū. Bet bieži vien, ja mēs runājam par universitātiem, pētniecības institūtiem, kas veids šāds tests tikai lai arī varētu diagnosticēt rets slimības. Nu, ja tas tagad šī procedūra tiek apturēta, tas man nepārliecina. Margarita Auken par skrīningu. Nu, pēc varbūt virzības tas viss būtu pareizi, ka mums tiešām jāskatās arī uz skrīningu testiem, um, kurus arī piemēro veselis, veseli cilvēki. Bet redziet, tā arī tomēr testēšana. Uh, Arī, piemēram, jaundzimušiem, piemēram, uzreiz testus, viņi ir veseli, bet nu viņus pārbauda. Tā kā tīri zinātnē šīs lielās diskusijas par to, vai viss tiešām vienmēr ir jāpārbauda un jāveic šīs milzīgās diagnostikas, tā lielos apmēros, kas varbūt dažkārt vairāk kaitē nevis palīdz. Bet mēs nevaram teikt, ka jebkāda veida tests, ko veic uz veselas personas, ir nepareizs. Tad mums jāskatās uz klīniskiem testiem, un tālāk mēs arī atradīsim pareizās atbildes. Tālāk kolēģis par arī subsidaritātes jautājumu. Nu, ja mēs skatāmies, protams, ir arī tādi testi pieejami iekšā tirgu, kas varbūt šobrīd nedarbojas īsti labi. Nu, mums jāskatās, protams, kas ir noteikts arī līgumā. Komisijas priekšlikums šobrīd ļoti pamatīgs Te ir atsauc uz 140. un 168. pantu, kur runa par lielu iekšējo tirgus arī pacientu aizsardzību, un 168. pants līgumā ir ļoti precīzi atrunā par medicīnas produktiem. Un arī IVD. Tagad tas nav apstrīdams, tikai jautājums, kādā veidā tad mēs tam pieejam. Un visbeidzot tas, par ko daudz runā gandrīz, par DNS testiem. Piekrītu Dagmārai Rotai Berendē, ka mēs nevaram šeit tagad ierobežot kaut kādu pieju vai vecākiem liekt veikt pētījumus par viņu bērnu, iespējams, ģenētisko arī mantojumu. Līdz to mēs to nevēlamies ierobežot šādu iespēju. Bet vēl viens piezīme. Ģenētiskie testi par, lai noteiktu bērnu dzimumu, bet nevis ģenētisko saslimšanu, ja tikai, piemēram, vecāki vēlas puisi, nevis meiteni. Nu, mēs uzskatām parlamentā, ka tas nav pieļaujami. Un ir jāskatās, protams, nu, vai to vispār kaut kādā varētu pieļaut. Nu, tas ir viens, ka mēs sakām, nu, testēšana, testēšana, viens ir informācija, bet uh, Mēs tomēr uzskatām, ka testēšanai pašai būtu jābūt pieļaujamai. Tas, ko vēlāk, cilvēki vēlāk dara ar informāciju, tas, nu, tad ir cits jautājums. Bet tam ir, protams, šīs nevēlamās sēkas. Nu, ir atsevišķi slimības, piemēram, Korejā, Huntington, kas parādās 15. dzīves gadā, ko nevar ārstēt, un to tā rezultēs tas nāvi ja jūs 18 uh, gadu vecumā cilvēkam to pasakat, tas nevar būt notiek kaut kur tramvajā vai uz ielas. Tas ir ļoti nopietns seks. Tas ir uh, uzreiz apdrošināšana, veselības apdrošināšanas jautājums, viņa darba attiecības, darba līguma iespējas. Un jautājums, vai vispār šādu informāciju jūs vēlties kādam dodot. Ir arī tiesības nezināt lietas, un arī šādas tiesības jārespektē. Tā kā es arī līdzīgi kā citi eksperti vēlēs norādīt, ka tas ir viss jādara tad medicīniskajā formātā, ir jābūt ļoti labam konsultācijai, nevis tā garām ejot. Jo te ļoti nopietna arī apdraudējums tas, ka šo ģenētisku informāciju var iegūt trešās personas un izdarīt arī zināmas secinājumus, vai arī tam var būt nopietns seks partneris, kaimiņi var iegūt šādu informāciju. Tas nav pieņemami. Te ir jābūt skaidriem noteikumiem arī par testu piemērošanu. Nu, galu galā ir šāds skaidrs ietvers, un mēs uzskatām dalībvalstīm ir iespējas to vēl kaut kādā veidā arī pielāgot, bet vienlaikus arī piemērot pamatiesību hartu, un ir jābūt skaidrībai, ko mēs darām, piekrišanai, ko cits nozīmēs. Jā, to mums izvajadzētu kaut kādā veidā noteikt. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši 5. un 4. darbkārtības jautājumus, un arī šeit 3. maijas grozījuma iesniegšanas termiņš līdz 2012. Tālāk 29. maijā tos izskatīsim šeit, balsošana plānota 10. jūlijā, un pēc tam tad arī kaut kad izskatīs arī to plenārsesijā, bet to vēl notieksim vēlāk. Paldies! Tālāk Franko kunga sagatavotais ziņojums par vispārējais savienības vīdes rīcības programma līdz 2020. gadam. Labklājīga dzīve arī pieejamiem planētas resursiem. Un došu vārdu uzreiz kolēģim un tie, kuri vēlas doties projām. tad lūdzu dariet to, bet um, dariet to klusu. Insofern hat jetzt der Kollege, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Es domāt arī par laiku, mm, protams, arī viss tiekslās izteikties par šo punktu. Uzreiz aicinu visus tagad jau pieteikties. Un vēlāk uzreiz nolasīšu tad visu runātāju sarakstu. Lūdzu, Franko kungs, 5 minūtes jums. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Par šo tēmu vides komitejā bija pirmā viedokļa apmaiņa 26. februāra kopš tā laika. Kolēģi varēja iepazīties ar man ziņojumu projektu. Šo pirmdienu tas tika pārtulkots visās valodās. Pirms uzklausīšu jūsu komentārus, īsumā gribētu pastāstīt par vidas rīcības programmas mērķu grozījumiem. Pirmais mērķis - uzlabot uh, un saglabāt Eiropas Savienības dabas kapitālu. Es gribētu uzsvērt šeit vārdu uh, novērtēt lai šos pasākums saglabāšanai arī atalgotu. Par tātad te ir runa par vides pakalpojumiem. Es nedomāju, ka dabai ir jābūt pārdodamai eh, vērtībai un tikai izmantojumā vien. Tā tad jāatbalsta lauk, eh, lauksaimniecības nozeres, eh, dabai sniegtais atbalsts. Un te ir arī. Ar, jāievēro viss normatīvi. Es neesmu pret jebkāda veida noteikumu izvirzīšanu, kas saistīta ar ūdens pamata, uh, ūdens pamata direktīvu, ietver direktīvu. Taču šai, šīm prasībām jābūt vienādām visās dalībvalstīs, lai uh, neizvirzīt sankcijas, nesodīt lauksaimniekus. Tālāk ir jāuzsver uh, ūdens bioloģiskā, jūra bioloģiskā daudzveidība, cīņa pret jū, jūras piesārņošanu un uh, centiens saglabāt mežus. Runājot par augsni, ņemot vērā uh, valsta centienus, es iestājos par realistisku definīciju, nacionālu mētiecīgu stratēģiju risku identificēšana, lai noteikti kāds ir galvenās jomas. Un beigās vēlos uzlabot Eiropas Savienības uh, komunikāciju par savu vides politiku, sniedzot labāku informāciju pilsoņiem un lai tā sniegtu arī atbalstu pilsoņu rīcības programmām. Galvenais ir padarīt cilvēkus atbildīgus, lai viņi apzinās savu atbildību. Efektīva ekonomika ir saistīta ar e, efektīvu resursu izmantošanu, e, zaļu ekonomiku, un te es uzsveru sinerģiju starp vidi, e, rūpniecību un ekonomiku. E, runājot par terminu zaļš, lietoju arī terminu ekoloģisks. Es arī mēģināju e, pierādīt, ka e, ekonomika, kas apzinās savu atbildību pret vidi, ir arī konkurētspējīgāk. Es arī aicinu mazos vidējos uzņēmumus, uzņēmumus eh, būt atbildīgiem pret dabu saskaņā ar devīto zaļās ekonomikas principu. Turklāt es arī iekļāvu jaunas elements attiecībā uz ilgspējīgu patērēšanu, cīņa pret pārtikas izmešanu, pilsoņu informēšanu par neatbildīgu rīcību, runājot par atkritumiem, vispār ir jāizliedz līdz 2000. Man šķiet, ka ir pilnīgi neiespējami līdz 2020 gadam pilnīgi aizliegt uh, atkritumu poligonus. Jāņem vērā taču atšķirīgā situācija dalība valstīs. Turklāt bieži vien ir valda apjukums par saistībā ar skaitļiem Eiropā. E, netiek e, Dažās dalībvalstīs eh, valda uzskats, ka nav nekādu problēmu ar eh, sadzīves atkritumiem, tāpēc, ka, lūk, sadzīves atkritumi pirms eh, novietošanas poligānos tiek širot, bet tie vienalga ir sadzīves atkritumi. Un tad vēl arī skaidri jānošķir sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi ir vesela virkne atkritumu, kas nav pārstrādājumi. Bīstamie atkritumi ir jāpārstrādā ar tecīgiem instrumentiem. Manā skatījumā uzticam risinājums būtu pārstrādājami, atkritumi katrā ziņā jāpārstrādā, nevis vienkārši jāizmet. Runājot par trešo mērķi Eiropas Savienības pilsoņus aizsargāt pret um, riskiem, kas saistīti ar vīdi, es tur piebildu vēl elementu saistībā ar ārējā un telpās esošā gaisa kvalitāti. Un iestājos par uh, pētījumiem šai jomā runājot par ceturto mērķi, es uzsvēru nepieciešamību īstenot saprātīgas reglamentēšanas principu un Eiropas vides tiesību aktu stiprināšanu. Normas ir labāk jāīsteno, lai izvairītos no neīstenošanas prakses. Arī aicinu ciešāk sadarboties vietējās un reģionālās varas iestādes īstenojot tiesību aktus uz vietas, runājot par inspekcijām. Aicinu, mudinu dalībvalstis racionalizēt jau esošo proti to pašu esošās iespējas ir paredzēts uh, kopienas instruments, lai risinātu kopīgās problēmas. Mums vēl ir uh, gaidāms diskusijas, ne tikai šī ziņām ietvaros. Runājot par piekto mērķi, aicināju sadarboties nacionālajiem vidas iestādēm ar Eiropas vidas iestādi arī aicinu Eiropas iestādes vairāk iesaistīties platformā pār bioloģisko daudzveidību. Sastais mērķis mm, jāfinansē labāk Natura 2000, jāparedz struktūrāli pasākumi attiecībā uz municipālajiem atkritumiem, labāk ir jādefinē, kas ir um, valsts atbalsts kaitējuši videi. Daudz tiek runāts teorētiskā līmenī, taču nekas netiek dalīts reāli. Runājot par septīto mērķi, neviens grozījums man nešķita nepieciešams. Runājot par astoto mērķi, es daudz uh, vēlējos tur piebilst, labāk enerģētikas pārvaldība, inovācija, mobilitāte, ilgspējīga um, būvniecību. Un pēdējais mērķis - reģionālās problēmas. Es uzskatīju, ka ir svarīgi sadalīt uh, slogu starp trešām valstīm un Eiropas Savienību. Jāņem vērā arī Eiropas tirzniecības politika. Es uzstāju uz uh, savstarpējumības principu un cīņu pret vides pret dempingu vides jomā. Jūs ļoti labi zināt, ka grozījumi ir daudz, tāpēc aicināšu kolēģus rīkoties sam samērīgi, lai šis teksts varētu tikt pieņemts. Paldies, Franko! Es zinu, ka ir ļoti grūti tik milzīgu, par tik milzīgu ziņojumu tik ātri pastāstīt. Tagad runās. Anna Rosbach und Figur, Kollege Ferreira. Dann haben sich Pēc tam vēl ir pieteikušies Jutaka Hauga, Morkunaita, Klāsa un Florence. Līdz ar to runātājs saraksts tiek slēgts. Ah, Hībners kundze vēl labi, visi tad ir jau iekļauti, un citi vairs neuzstāsies, un katram divas minūtes nevairāk. Lūdzu, Jūlainens. Jā, kolēģi Franko Vazef. Kolēģis Franko ļoti čakli pastrādāja. 75 grozījumi, lai uzlabotu arī visu gro, pašu ziņojumu, un viņš tiešām arī saglabāja savu tādu skaidru vadmatīvu savā ziņojumā, tas tiešām arī apsveicami. Te, kur ir runa par biodaudzveidību, par uh, pilsētu vidas attīstību, par daudziem citiem jautājumiem, to visu atbalstām. Atsevišķie jautājumi, kur mēs vēl varētos eh, vēlēties vēl labākus uzlabojumus, tad arī būs mūsu grozījumi, piemēram, par atkritumiem. Tur ir tiešām jāievēro zināma hierarhija, lai mēs tiešām nodrošinātu arī to atkritumu, arī ap, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi, un tikai tad tos arī absolūti apglabāt. Un tā kā tur ir atsevišķie grozījumi, kur mēs runājam par 34. un 35. grozījumu par augsni. Te mēs arī vēlētos tiešām, lai būtu skaidrs tāds Eiropas ietvers, nevis tikai nacionālās stratēģijas spēkā. Par klimatu pārmaiņām tas ir absolūti vēl jāstiprina. Līdzinējā klimata paketa līdz 2030. gadam ir jāuzreiz tā ir jāpiemin. Ja mēs skatāmies klimata pārmaiņas arī saistīts ar klimata finanšu nodrošināšanu, finanšu uh, nepietiekamību, klimata aizsardzībai. Te ir jārunā par to. Tāpat arī par atsevišķiem indikatoriem un inspekcijām. Godātais kolēģi Franko, te ir uzdevums nacionālām iestādēm, bet vienlaiks tomēr jānodrošina Eiropas mēroga pieeja. Pat arī NVO, kur mums ir līdz šim tas funkcionējis, ir tā kā tas ir funkcionējis, tas viss ir jāuzlabo. Mums vēl ir jāveido nākošā arī turpmākā laikā arī konferences, starptautiskās darba semināri, un par to arī mēs izteiksimies un iesniegsim savus grozījumus. Bet kādā ziņā paldies jums par ļoti labo darbu. Sagatavot šos savus grozījumus. Paldies! Paldies! Gebrandīgums tālāk. You, Chair. Wonderful to have two minutes to talk about one of the... the... Tas ir lieliski, ka ir divas minūtes, lai runātu par uh, vienu no lielākajiem izaicinājumiem, ar kādiem saskaras uh, mūsu sabiedrība, lai padarītu ekonomiku ilgspējīgāku tuvāko gadu laikā. Un uh, tur uh, to vajadzētu saukt ne tikai par vides rīcības uh, programmu, bet arī par vides un ekonomikas rīcības programmu, tāpēc, ka uh, kļūt efektīvākiem resursu ziņā un joprojām palikt eh, planētas eh, ietvaros, eh, tā būs ļoti liela mūsu konkurētspējas daļa nākotnē. Un es arī vēlos pateikties Gasanam Franko par šo ziņojumu. Es varu piekrist daudziem viņa grozījumiem, bet, protams, ka ir daži par kuriem esmu nedaudz kritiski noskaņos un nedaudz eh, par tiem parunāšu. Es piekrītu jums tādā ziņā, ka koncentrēšanās uz eh, īstenošanu ir ļoti svarīga, tomēr mums nevajadzētu eh, izslēgt tālākus likumdošanas stepu, soļus. Tas ir pilnīgi neizbēgami. Pirmā prioritāte - tad aizsargāt patērētājus un veicināt resursu izmantošanu veiksmīgā veidā Es nepiekrītu grozījumiem, kuri cenšas vājināt uh, ūdens ietver direktīvu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Un mums ir spēcīgāk jāatbalsta. Otrs mērķis par uh, ekonomiskajiem aspektiem. Reference ir svītrojis uh, materiālu. Uh, Eh, izmantojumu, un tur ir saikne, eh, ieviest eh, saikne uz IKP. Es domāju, ka tas nav pareizais veids, kā rīkoties. Protams, ka Eiropas Savienībā ir atšķirības, piemēram, atkritumu apsaimniekošanā, tomēr uz daudzām valstīm attiecās šis handicaps starp hard ja ir daudz valsts, kuras atpaliek ir tomēr iespēja, kā viņas var virzīties uz priekšu. Un visbeidzot, sastāv prioritāte attiecībā uz investīcijām vidē un eh, klimata politikā. Tā ir eh, ļoti svarīga vieta, eh, ar kuras palīdzību var risināt jautājums ar vidas subs subsīdijām. Subs ir skaidrs, ka ir jāpārņem definīcija, kuru ir izmantojusi SAO, un tiešām vajadzētu sākt nopietni strādāt, eh, lai pakāpeniski eh, iz, eh, izbeigtu šīs vidē kaitīgās subsīdijas Eiropas Savienībā. Tagad Aukens kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. <coughs> Acīm redzot, Es nerunāšu divas minūtes, mēģināšu ierobežot savu stāšanos. Vispirms pateicos Gasanam Franko par viņa lielisko darbu. Kad bija jāroda kompromiss ar viņu, um, tas bija ļoti patīkami. Es domāju, ka šeit ir labs sakausējums panākts. Dabas resursiem nevajadzētu tikt. Uh, sadedzinātiem, tie būtu jāpārstrādā. Runa ir par atkritumiem, acīm redzot. Ekonomiskajā ziņā tā būtu atbildīgāk rīkoties. Runājot par vides pārbaudēm, kā tās būtu padarāmas efektīvākas, nu pat labāk es īsti nezinu, kā tas būtu īstenojams. Lūgumrakstu komitejas skatījumais jums var sacīt, ja mēs risinājumu neradīsim, tad uh, sūdzību būs vēl vairāk. Es saprotu, Gaston, tu apjautīs, ka mums ir nepieciešams iedzīvotāju atbalsts. Iedzīvotājiem mums ir jāpalīdz. Protams, arī komisija ir jārīkojas viņas jomā. Turklāt uh, piekrītu atsaucēs Eirus konvenciju jo visiem ir jābūt pieejamai uh, iespējai sevi aizsargāt tiesā arī pilsoņiem. Svarīga ir progresīvā industrija, kā mēs to dēvējam. Jūs zina, šī progresīvā industrija bieži vien tiek, tā sakot, Business Europe pārņemta. Un Mūsu konkurēt spēja ir atkarīga no iespējas inovēt. Es esmu pārliecināta, Gaston, ka tu savā teksta, teksta atainosi to, ka mums ir nepieciešams uzņēmuma atbalsts. Es piekrītu jo, jo Lainenam. Mums kaut kas jādara klimata ziņā. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, Anna Rosbacha, lūdzu. Et godt liv i en ressourcebegrænset verden, lyder tekst. Paldies, priekšsēdētājiem. Mēs šobrīd dzīvojam pasaulē, kur ierobežoti resursi. Un par to visu nevar izteikties tikai divās minūtēs, bet nu labi. Paldies par sagadoto ziņojumu. Te ir ieguldīts tik ļoti daudz darbs, un par to es arī pateicos kolēģiem. Tagad, ja mēs skatāmies tālāk, um, Daudzās valodās jau šis tagad arī ir iztulkots, un vairs nav tas pieejams tikai franču valodā, kā tas sākotnēji bija. Mūsu politiskā grupā mēs tiešām vēlētos, lai mēs izveidotu spēcīgāku sadarbību un saskaņot labāk mērķus un pieejamos finanšu līdzekļus. Un tas ļoti jāskatās. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tas, ko mēs tādu nolemjam, lai mēs to vēlāk varam arī pēc tam reāli īstenot. Tas precīzi pieprasa konkrēts arī mērķus. Un es domāju, ka arī būtu apsveicami, ja mēs um, Noteikti arī šeit nākošajā vidas programmā vairāk uzmanīgi koncentrēt uz konkrētākām jomām, nevis uz visām iespējamām jomām. Un paldies, ka kolēģis Franko padomā arī par jūru un eh, tam arī veltīšu uzmanību. Un vēl par dažādu veidu, protams, pārtikas produktu vienkārši izšķirdēšanu. Un par atkritumu sadedzināšanu. Es domāju, ka tas arī nebūtu vienkārši pieejams risinājums. Te ir jāskatās, ko vēl tur var izteikt, pievienoto vērtību un varbūt enerģiju. Par atsevišķiem grozījumiem. Nu, te ir skatījums uz atsevišķiem grozījumiem, kas, protams, atšķiras, kur mūsu viedokļi atšķiras, protams, par atkritumu šķirošanu un arī apsaimniekošanu kopumā. Nu, ko es varētu, protams, vairāk, man vairāk laika nav, vienīgais, ko varu pateikt. Mums jāskatās, es startautiski uz to visu. Tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir jāmēģina arī panākt, ka visi trešos valstis, attīstības valstis arī iesaistās. Nepietiek, ka tikai par to centīsies visus šos labos rezultātus panākt Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, tālāk vārds. Markunhaits kundze, lūdzu. Ačiū pirmininkė. Šiandien, kada. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mūsu pilsoņu uzmanība ir vērsta uz jauno daudzgadu finanšu schēmu, laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Visi domā par summām, ko viņi saņems no Eiropas budžeta un vides jautājumu paliek novārtā savā ziņā. Pateicos referentam, kurš īstenoja milzīgu darbu. Kolēģi runāja par eh, um, atkritumu pārstrādes e, jautājumu, ļoti svarīgs jautājums. Daudzās dalībvalstīs šis jautājums nav atrisināts, un tas mums visiem ir svarīgi. Un te, protams, ir jāiesaista pilsoņi šīs problēmas risināšanā. Cilvēkiem ir jāsaprot vides politikas nozīme, viņiem ir arī jāparedz iespēja piedalīties šajā procesā. Es to uzskatu par ļoti svarīgu paskaidrojumā šim ziņojumam ir minēts, ka, ka vairums lietu, kas ir pretējis Eiropas tiesību aktu, aktos paredzētām, ir tieši saistīts ar vides jautājumiem jāņem vērā, ka regulējums jau pastāv, taču ir trūkumi praksē. Mūsu uzdevums ir kā regulēt tā, lai nodrošinātu labāku līdzsvaru starp zināmu veida histēriju, kas konstatējam dažās dalībvalstīs. Ir pazīstami projekti, par kuriem eh, iedzīvotāji pauž savu nepatiku, un reāli līdzdalība pozitīvā virzienā. Tātad jānodrošina šis līdzsvars, ka cilvēkiem ir pietiekoši daudz informācijas, lai viņi varētu pieņemt lēmumu un no otras puses kā īstenot, lai šī institīva tiešām tiktu īstenot. Paldies! Paldies! Nu, lieka neterēšu laiku komplementiem, bet ļoti labs ziņojums. Un tagad ir pieņems tikai jāpieņem konkrētos lēmums jābūt definīcijai par atkritumiem. Šādā ziņā man nevar iztikt bez tādas definīcijas. Tālāk komunikācija par pozitīvo attīstību. Tas ir vēlreiz ausars ziņāmā. Īpaši man patīk 73. grozījums, ko jūs esat iesniedzis, kur jūs arī norādat par ciešāks ārējās tirdzniecības politikas iekļaušanu arī vidas standārtu ieviešanā. Tas būtu vienmēr svarīgi jāuzsver arī divpusējo nolīgumu parakstīšanā. Un vēl par augsnes aizsardzību. Mēs vēlamies norādīt šeit uz nacionālo piekrišanu, to mēs tiešām varam ar vienu uzskatīt, ka labāk var regulēt nacionālā līmenī. Bet vēl arī, ja mēs skatāmies par to, ka tiek saglabāti tomēr arī augsne, jo visu laiku mēs zaudējam augsne teritorijas tiek būvēt jauni ceļi, tiek attīstīts pilsētas, un līdz ar to tas tiek zaudēts vidē. Par ūdens pamatdirektīvu to arī kolēģis jau norādīja. Es nedomāju, ka ūdens pamatdirektīvā mums vajadzētu te pilnībā atteikties no šīs saiknes, bet ir jāapzinās, ka to varam arī labāk definēt. Ir jāprecizē. Ja te mēs runāsim par sankcijām, kā mēs to varam izmērīt un kā mēs to varam atrisināt? daudzas ūdens problēmas nevar skaidri noteikt, kas par to, ko ir atbildīgs. Tā kā ir jāskatās to visu daudz diferencētāk. Un visbeidzot, uzskatu, ka ir svarīgi, ka arī šeit mēs iestāmies par regulāru tiesību pārskatīšanu un pārbaudi. Mums ir daudz līgumi, kas bieži vien netiek kontrolēti. Tas ļoti svarīgs punkts. Paldies, skatās ņā par ļoti labā ziņojuma sagatavošanu. Paldies! Kalhens Florence tālāk. Paldies. Um, referents jau ļoti labi zina arī manas nostājas un arī es savas bažas esmu vairākas reizes iepriekš izstāstījis. Manuprāt, ļoti labi, ka tieši nav tādi precīzi mēķi ar mm, skaitļiem ierakstīti, jo, ja šāds atsevišķos skaitļus vajadzētu ierakstīt pašā ziņomā, nevis šeit eh, vidas programmā. Pēc tam mēs varētu teikt, Tur jau viss ir izlemts, tur nav vairāk par ko runāt. Tā ka tas tā nemaz nav vajadzīgs. Par augsni. Te jau arī klāskungs, ko teica, un par to, ka vajadzētu saskaņot labāk ekonomiku un vidi. To jau viss saprot. Tur ir viena, zinām, tāda anonimitāte, nezināšana. Mēs to visu tiešām vēlētos savādāk. Par pārtiks izniekošanu. Un tas ir ļoti labi, ka tas tā atspoguļojas šeit. Tas ir attīstītās sabiedrības tāds blakus produkts. Un vispār par atkritumu apsaimniekošanu te varētu ļoti daudz strīdēties. Arī jautājums par hierarhiju. Te ir jāskatās savādāk, jādomā jau par jaunam. Vienkārši, ka tad visu sadedzina Pirms 20 gadiem tas bija pareizi, šodien mēs esam noteikuši, ka tieši tādēļ, ka mēs tik daudz sadedzinām, mēs neattīstam vairs labas tehnoloģijas pārstrādē. Bet arī to gan nevarētu teikt otrādāk. Drīzāk jāskatās, kā mēs nonām patiešām efektīvu pārstrādi un tad arī efektīvu sadedzināšanu. Un vispēcot, ir jāskatās, ko nevar pastāstīt, tas jāstiecina skaidrs. Un visbeidzot, izskatās, ka komisija nesaka nemaz, ka viņi būtu gatava nākamajā ar direktīvu par atkritumu apglabāšanu. Un tas skatās, kā ir uztaisīta Šveicē, un tieši arī ir tāda kā Šveices iersta caurumiem. Paldies! Tālāk, Hubners kundze. Paldies! Vēlos eh, pateikties Gasonam par to, ka viņš tik plaši ir skatījis šo tematu. Eh, šādas eh, programmas eh, tiek ieviestas um, pēc vairākiem gadiem, un tagad mēs vēlamies ieviest jaunu ietvaru līdz 20. gadam, vai arī noteikti vadlīnijas līdz pat 2050. gadam. Un pamata ideja šeit ir ilgspējīga attīstība. Vēlētos pievērst uzmanību dažām lietām. Pirmkārt, Eiropas Savienības akī īstenošana tiek eh, darīta ļoti atšķirīgā veidā. Mums eh, eh, to ik pa laikam vajadzētu kontrolēt. Un vēl viens jautājums. Mums vajadzētu uzsvērt situācijas, kad vides noteikumi tiek pārkāpti. Jaunajā ietverā līdz 2020. gadam vajadzētu iekļaut ko tādu, ko pieminēja viens no kolēģiem Eh, tā būtu industriālā eh, transformācija, izmaiņas virsībā uz zaļo ekonomiku, reģionālā stratēģijas eh, kontekstā industriāliem centriem. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs reģionālajos plānos nevajadzētu pazaudēt šādas teritorijas šai ražošanas bāzē vajadzētu būt savienotāji ar pētniecības bāzēm un mums eh, vajadzētu ehm, spēt noteikt līderus šādos eh, centros attiecībā uz eh, dažādām sistēmām, atkritumu apsaimniekošanas plāniem, vidas aizsardzību. Ir jāapmainās ar uh, parauga prakstēm un jānorāda, kura var būt eh, līderi. Tādā veidā varbūt to risinājums daudzām valstīm, jo tas ir labs risinājums, ir uh, sistēmisks, kurš arī nekoncentrējās uz vienu problēmu, bet es risinu veselu problēmu kopumu, un šāds, šāda labas prakses apmaiņa var tikt izmantota nākotnē līdz 2050. gadam. Paldies! Nu, labi, esam izskatījuši. Eh, visi izteikušies, paldies, daudz ir tiešām atzinīgi izteikušies, un daudz no to rekšu, kā ir jāskatā jautājums vēl arī 16. grozījums par augsnes mm, direktīvu un augsnes aizsardzību. Nu, jau galu galā šis jautājums ir vienmēr bijis spēcīgs un aktuāls. Rio plus 20, tur jau bija runa par eh, uh, lauksniecības zemi izmantošanu, arī šeit vēlreiz tas parādās. Un tad mēs runājam par tiesisko ietvaru un arī saistītām stratēģijām. Es varu norādīt, kopš 2005. gada, kad esmu parlamentā, šeit viss stratēģijas un visas saistības, ko uzņemamies, arī, kad jau domāt par nākamo darba kārtības atomu par automobiļiem, tas viss tieši skar un īstenībā, un tur vienīgais kopējais elements ir, ka, ka viņi vienmēr, nu, izgāžas, tas nekad neizdodas. Tam mēs mums jāskatās. Tas nekur nav līdz šim mūs novedis. Tā kā, nu, protams, pats par sevi tas pārkārtīgi pretrunīgs jautājums, kuru mēs bieži vien šeit arī esam jau izskatījuši komitejā. Droši vien, ka dažkārt, ja mēs nosakām mazāk mērķus, tas ir pat labāks iegūms. Tāds ir mans secinājums. Bet, nu, lai tā arī būtu, tagad došu vārdu komisijai. Astrid Šomakaras kundze, nodaļas vadītāja par uh, vidi, ūdeni, tātad ūd, vides ģenerāldirektorāts. Lūdzu. Jā, paldies. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Tātad ir iespējams runāt piecas uh, minūtes, uh, runāšu daudz ātri. No sākuma vēlos apsveikt Visāru Franko, no Franko kungu Ar viņa ziņojumu e, ir daudzas e, lietas, kuras mēs ļoti augstu vērtējam, jo sevišķi e, viņa vēlme uzsvērt to, kādā veidā vidas politika dod ieguldījumu darbietu radīšanā. Kā arī tie grozījumi, kas um, uzsver pilsoņu īpašumu tiesības. Mūsuprāt, šis ir ļoti labs ziņojums mēs atbalstām vairākus, ne visus grozējumus, jo mūsuprāt ir nepieciešams zināms eh, līdzsvars attiecībā uz eh, ekosistēmām. Un mēs arī atbalstām eh, daudz no komentāriem, kādas pauda ēnu referenti. Un mēs arī varam pievienoties šiem komentāriem. Un attiecībās konkrētām bažām. Es uzklausīju ļoti uzmanīgi uh, Franko kunga teiktu attiecībā uz uh, Uh, KLP zaļināšanu un tās potenciālu, un mēs uh, vēlētos, uh, lai būtu lielāka elastība attiecībā uz saskaņošanību ar ūdens ietvaru direktīvu. Mēs drīzāk vēlētos saglabāt formulējumu, kas nāk no vides komitejas. Grotiskungs un Lenenkungs atviegloja man dzīvi attiecībā uz augsni. Uh, Eh, mēs eh, varam atbalstīt eh, referentā ierosināto 16. grozījumā. Mēs uzskatām, ka mums ir tiešām ir nepieciešams juridiski saistošs ietvers. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu panākt Eiropas klimata un biodaudzveidības noteiktos mērķus. Kā jau daži no jums to skaidri noteica, bez šāda ietvera mēs savus mērķus nemaz nesasniegsim. Esmu eh, teikusi, ka lielā mērā atbalstu šo ideju eh, par eh, vidas un ekonomikas apvienošanu. Ir jāpaskaidro, kā vidas politika var dot ieguldījumu ekonomikas attīstībā, un Fango kungs ja to ir skaidri teicis. Tomēr dažos grozījumos formulējums tomēr virzās citā virzienā. Ja mēs runājam par līdzsvaru panākšanu starp ekonomiku un vidi un vidas aizsardzību, piemēram, 24. grozījumā, tad uh, Eh, tur eh, ne, nedaudz eh, bīstams formulējums, tāpēc, ka mēs neredzam, ka starp šiem, šiem dažādajiem elementiem ir panāca līdzsvars, un mēs vēlētos uzsvērt, ka šīs lietas tomēr var apvienot. Tad attiecībā uz atkritumu apsainiekošanas politiku arī šoreiz um, kolēģi man atvieglo dzīvi ar saviem komentāriem. Mēs tiešām uzskatām, ka ir nepieciešams virzīties uz priekšu referenta grozījumi gan mūs atgriež pie status quo ņemot vērā izai materiālu situāciju, mēs nevaram pieņemt to, ka līdz 20. gadam tiks dedzināti materiāli, kas, atkritumi, kas var tikt pārstrādāti. Tad attiecībā uz grozījumiem par ilgspējīgu ražošanu un patēriņu, šeit mēs tiem piekrītam, tomēr mēs vēlamies uzpasītrot kādas eh, bažas, kur jūs runājat par uh, juridiskā ietvera uh, eh, stiprināšanu, mēs vēlētos, lai viss ietvers tiktu stiprināts, ne tikai juridiskais ietvers. Iespējams, tādā veidā mēs vēlamies būt nedaudz plašāki. Un uh, tad mēs atbalstām arī e, programmas idejā pastāv atbalstu. Mums gan bija zināmas problēmas ar, seš, e, ar 46. grozījuma analīzi, kur ir teikts, e, ka īstenošanas problēmas lielā mērā ir atkarīgas no vides e, tiesību aktu sarežģītības. Mūsuprāt, parlaments pats nav atbalstījis šo analīzi. Līdz ar to mēs ceram, ka šīs programmas gala versijā mēs neredzēsim šo formulējumu. Tad ir zināms bažas attiecībā uh, uz to, ka daži no grozījumiem mēs, protams, novērtējam uh, nodomu, tomēr mūsuprāt uh, tie nav uh, ne, realistiski. Ir runa par uh, diviem koleģiāli novērtējumiem gadā, tas nav uh, realistiski, un mēs uh, arī nevaram garantēt finansējumu, jo ir, zinām, atbilstības kritērija jāizpilda. Eh, līdz ar to virzie, eh, šeit grozījumi ir tādā virzienā, ko mēs nevaram atbalstīt. Tad attiecībā uz vidai eh, bīsamām susīdījām, šajā ziņā mēs lielā mērā piekrītām Rebrandīku un ka teiktajām, ka mums ir jāvirzās uz priekšu. Ja mēs sāksim runāt par subsīdiju definīcijām, mums vajadzētu um, turpināt drīzāk darbu, nevis spriest par definīcijām, un tad attiecībā uz starptautiskajām prioritātēm. Uh, daži no teksta daļām 17. grozījums, piemēram, uh, UNIP dalība, uh, to visu vajadzētu atjaunināt arī no komisijas puses. Mēs esam nākuši klā, klajā ar jaunu paziņojumu. Uh, Eh, bet ir kāds konkrēts bažs, ko vēlos eh, minēt attiecībā uz idejām, eh, sasībā ar apusējības principu. Mēs atbalstām referenta apņemšanos pieturēties pie noteikumiem, tomēr mēs neesam droši, vai visi šie grozījumi tomēr atbilst šīs apņemšanās mērķim. Paldies! Paldies, tālāk Šumahars kundze. Mums arī šodien ir otrs referents kas arī daudz strādājis pie šī, un arī strādājis pie septītā vīdes programma, arī tieši sociālā un vidas lietu, eh, sociālo un nodarbinātības lietu komitejā. Tas ir Rubis kungs, un uh, kundze, un es aicinātu viņu izteikties, jo, nu, kādā ziņā viņa ir liela eksperta arī, un es aicinātu. Mm. Jāpaldies um, par šo iespēju. Katrā ziņā arī mums jau arī bija plenārsesijas debats, un mēs jau esam izskatījuši savu ziņojumu. Bet tas tagad arī sasaucas ar jūsu izskatāmo ziņojumu, un tad ir skaidrs, ka nav nekāds pārsteigums, ka veselu gadu mēs esam jau bez rīcības programmas, jo komisija ar savu Eiropa 2020 stratēģiju un daudzajām arī vadlīnijām arī, protams, ir saistīta ar vīdes politiku. Uh, Un mēs bieži vien uzdodam šo jautājumu, kādā veidā arhitektoniski tas īsti veidojas, kāds ir šīs struktūras, septītā vidas programma un vispārējā rīcības programma. Tad, tad mēs ar tādu smagu sirdi, protams, arī šo vidas programmu tagad skatām. Te gan ir ļoti nekonkrēts lietas ir ierakstītas, un tas, mūsuprāt, nav īsti pieņemami. Te vajadzētu tomēr skatīties konkrētāk. Tā mēs runāsim par vides stāvokli, tas ir jāuzskata arī par politisko izējas punktu. Priekšsēdētāji, jūs tieši runājat arī par Eiropas parlamentu, un es domāju, ka parlamentam vajadzētu to konkrētāk pieprasīt. Liela daļa no šiem problēmām ir tāda, ko jau mēs iepriekš redzējām, ka dalībvalsts to neīsteno, te ir trūkst politiskās gribas. No 7. vīdes programma, rīcības programma tieši runā par to, kā tad dalībvalstīm vajadzētu rīkoties. Bet ko mēs redzam? Te vienmēr atsaucas uz finanšu krīzi. Un finanšu krīze jau vēlreiz izgaismo daudzo resursu pārtēriņu. Arī vidas jomā, ekoloģijas jomā. Un ja finanšu krīze tiek izvērtīts kā viens no konkrētiem kritērijiem, arī par to, kādā veidā gandrīz vai vidas programmas var sankcionēt. Nu, mēs tikai vēlētos tādā situācijā, lai tieši vidas jautājumos un arī citos mēs sakārtot šo jautājumu. Mums nepārliecina šīs jaunās prioritātes. Tas paliek kā nopietnas izaicinājums. Arī Florence kungs jau runāja par to. ja mēs runājam arī par pilsētvidi, kas tiek arvien aktualizēta, nu tas ir ļoti nopietni. Un mēs esam gatavi arī taču jautājumu arī turpmāk arī pārunāt ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Arī īrijas prezidentūra ir šeit klāt, kā jau ļoti bieži, un es zinu, ka šīs jautājums arī viens no galvenajiem arī vīdes programmu, un lūdzu arī jums vārds. Paldies, eh, priekšētāji eh, kungs, eh, paldies, ka var uzsāties šodien šajā komitejā. Sadītā vīdes programma ir Irijas prezidentūras prioritāte. Mēs ļoti novērtējam parlamenta darbu šajā sakarā. Jo sevišķi labo sadarbību, kāda mums ir izveidojusies ar Franko kungu referentu un ar viņa komandu, kā arī ar Lainena kunga mm, komandu, kāda mums bija iepriekšējā mm, sadarbības reizē. Eh, pēdējo eh, trīs eh, mēnešu laikā ir norisinājušās astoņas darba grupas sanāksmes padomē un ir bijušas 52 divpusējās sanāksmes dalībvalstīs, un tā rezultātā dokuments ir ļoti lielā mērā pavirzies uz priekšu padomē, un mēs ļoti koncentrējamies uz to, lai būtu veiksmīgs rezultāts īrijas prezentūras ietveros. Eh, un mēs arī eh, pēdējā mēneša, iepriekšējā mēnesī eh, piedalījāmies NV komitejas sanāksmē, un mm, mums tiešām mm, ļoti iepriecināja tas, cik kvalitatīvas bija uzstāšanās, un arī padomē ir liels konsens par vairumu no jautājumiem, un mēs arī atbalstām koncentrēšanos uz īstenošanu. Ir, īst, Irijā pēdējo gadu laikā ir bijušas zināmas problēmas e, e, Eiropas Savienības e, direktīvu īstenošanā, tomēr mēs ļoti atbalstām komisijas pieeja šī dokumenta izstrādē. Un uh, lietu skaits ir ievērojami samazinājies iepriekšējo gadu laikā. Uh, Un uh, sūdzību skatīšanas uh, mehānisms uh, ļoti veiksmīgi uh, darbojas uh, īrijā, un es tiešām iešaku tādu sistēmu. Un mēs atbalstām uh, arī uh, to, ka ir jāstiprina formulējums par ilgspējīgu ražošanu un patēriņu. Uh, tas arī uh, atspoguļo padomas viedokli. Uh, Un eh, mēs eh, pārskatīsim eh, tekstu attiecībā uz devīto mērķi, lai atspoguļotu nesenos notikumus, jo sevišķi notikums saistībā ar ANO programmu Nairobi šajā gadā vēlamies arī samierināt vairāku dalību valstu viedokļu atšķirības. Un vēlētos eh, teikt, eh, ka es ļoti eh, piekrītu Brandīka kunga pozīcijai, ka mums ir jāsāk ar to, ko mēs tiešām vēlamies panākt - auglīga augstne Eiropā. Un kopumā es uzskatu, ka tik tiešām ir laba saskaņa starp padomas tekstu un starp pozīciju, kāda ir referenta ziņojumā. Attiecībā uz procesu tikai vēlētos teikt, ka mēs eh, ļoti lielā mērā novērtējam komisijas eh, pūles pēc iespējas ātrāk izsēdāt šo dokumentu. Un eh, mē, ir jau, protams, skaidrs, ka ir šāda plājas starp mm, ietveru programmām. Un mēs, mums patīk komisijas Um, pieeja attiecībā uz šī dokumenta izstrādi, uz tā izskatu, mēs vēlamies to tā arī paturēt. Un mēs ļoti eh, lielā mērā arī atbalstām NV komitejas eh, noteikto nu, laika grafiku, un balsoties uz šo saskaņošanu, eh, kāda pastāv ar trijām institūcijām, mēs vēlētos panākt īrijas prezidentūras laikā lasējumu, tad, šī dokumenta pirmo lasējumu. Paldies, Jums kungs! Teikt vārds Franko kungam referentam. Pavisam īsi. Es nekad uh, neesmu vēlējies uh, vājināt šo tekstu. Mēs esam uh, uzklausījuši ekonomikas un sociālu lietu padomi. Uh, bija ļoti interesanta informācija par eh, zaļināšanas ietekmi kopējā lauksanesības politikā. Mēs arī esam piefiksējuši, vai ne šeit, ka man ļoti interesē jūra un okeāns. Un vēl informācija, kopš pirmdienas teiks, ir pieejams angļu valodā, kaut arī šodien ir frankofonijas diena. Katrā ziņā paldies visiem par jūsu ieguldījumu, par komentāriem, par jūsu inteliģento pieju, un mēs to katrā ziņā ņemsim vērā. Paldies! Dank, Franko. Paldies, Franko kungs! Grūzjam termiņš 25. marts. Bits komitejā šo jautājumu tad izskatīsim 24. aprīlī. Balsojam arī plenāra sesija, tas ir tālāk, tad izskatās, ka jūnijām. Paldies visiem par darbu, par šo jautājumu, un tālāk ķeramies pie nākamā jautājuma. Un tā arī, kur mēs runāsim arī par viegliem auto un CO2 emisijām. Tagad būs vārds Tomasam Umaram. Viņam 5 minūtes. Plānots mums šo tam vēl izskatīt vienu stundu. Bet, nu, protams, jāsaka, ar atkal būs eh, rīs un kodolīgi, jo jau ļoti daudz ir pieteikušies jau tagad. Un, eh, nu, lūdzu arī šitās citas sarunas ārpusē, ja? Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī visiem kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem. Aptuveni 200 grozījumu esam saņēmuši. Un te parādās ar vien vēl jauni punkti, un te varētu drīzāk jau runāt par atsevišķiem tādiem grozījumiem. Ilgtermiņa mērķis. Tas kļūst, protams, ar vien skaidrāk, kur mēs runājam par 14. gadu līdz 17. gadu, tad mēs nosakam 50 līdz 80 grami. Lai gan vienlaikus te ir arī skaidri tāda arī apsvēruma par to, ka mēs nosakām CO2 ekvivalentus. Arī šī ir tā iespējamā jaunā, bet ir jāskatās arī par turpmāko tehnoloģisko attīstību automobiļu nozarēm. Tātad, ka mēs domājam arī, protams, arī par jauno degvielu uh, avotu dzinēju izmantošanas iespējām. Otra lieta - šie superkredīti. Te parādās jauna bāzi, nu, tāda vienošanās, ka mēs runājam par 2 līdz 4 grami ik pa gadu, ko samazina. Nu, tas tiešām absolūti būtu svarīgi, ko mēs varētu tad arī piešķirt. Uh, manuprāt, tas ir būtisks mēķis. Tad, ja mēs arī no 2020. gada to visu neizmantosim, tad arī uzreiz tad varam arī vispār jau šito projektu likt pie malas. Ir skaidrs, ka ne jau visi vieglie auto uzreiz varēs samazināt savus izmešus, bet runa būs tikai tad, ja mēs nosakām, ka tiek pārsniegts kaut kāds kritiskās robežas piemēram, 50 grami tikt sasniegti vai 50% no maksimālās uh, normas, tad nosaka, ka noteikti 60-70 grami. Un cits auto tad vajadzētu no šīs sistēmas pilnībā tad izslēgt, no šīs superkredīta sistēmas. Tātad mēs runājam par superkredītiem, kurus te 70 līdz 70 un varētu būt 20 un 22, kurus mēs varētu arī izdot. Un tā ir iekšējā bilance, kas veidojas. 16 līdz 32. Nulles vērtība, nu tas būtu arī viens tāds stimuls, protams, kur mēs varētu panākt, ka tirgū tiek laista absolūti jauni automobīļi. Mēs skatījāmies, ka šobrīd ir tikai 10,5% no es, e, visiem jaunajiem e, auto ir elektromobīļi. Bet nu, te jāskatās, uz, protams, arī uz um, jauno vispārējo auto dzīves ciklu. Tas ir absolūti svarīgs jautājums, kas ir svarīgs gan patērētājiem, gan arī vispārējai salīdzinošai situācijai. Un mēs redzam, ka situācija tā kļūst daudz labāka nekā to sākotnēji bija. Tādēļ svarīgāk būtu, ka mēs nodrošinām šo pasaules mēroga testēšanas ciklu ieviešanu, lai arī tas būtu tiešām saskaņots. Un uh, katram patērētājam ir jānodrošina vienotā pašu vērtību piemērošana. Ja testu cikls um, kaut kādā veidā tiktu grozīts, un tur būtu jāskatās precīzi, tad, ja mainās arī attiecīgās vērtības, tur ir kaut kāda pielāgošanās faktors jāizveido. Ja lai tad arī sasniegtu tomēr līdšanai noteikti 905 gramu mērķi. Tālāk, esam saņēmuši ļoti daudz arī grozījumus par ekoinovācijām. Te ir jautājums uzreiz par vienkāršu m, mm, auto pielaišanu, laišanu tirgū. Ja mēs nosakām, ka robeža šobrīd tikai viens grams, nu jāatzīst, ka te būs tikai viena tāda eko-inovāciju piešķiršanas gadījums vienam autoražotājam. Šobrīd tas viss ir pārāk sarežģīti, pārāk liela birokrātija, tāpēc tas arī netiek īstenots. Mēs skatāmies, ka bieži vien komisijai vajag divus līdz trīs mēnešus, lai piekristu. Vajadzētu būt tā, ka divu, trīs mēnešu laikā šā atbilde ir skaita, nevis nesik ilgi to vēl karumā un tālāk daudz iegrozījumi par šo nospiedumu footprint. Um, CO2 emisijas, kas tiek ņemts vērā un arī cits izplūdes gāzes, es neuzskatu, ka šis nospiedums kaut kādā veidā būtu ņemams vērā arī ap, aprēķinot um, auto reālo vērtību. Jo gandrīz vai mēs panāk pretēju efektu, ka tad atsevišķi pasažieru auto varētu pat viegli auto vēl vairāk tieši CO2 emisijas radīt, nekā mēs to esam līdz šim panākuši. Un turklāt, ja mēs tad arī neierobežojam to, tad, protams, kad ar vienu būvēs lielos autos, kam vajag pat vēl vairāk vietas, vēl vairāk vietas aizņems arī garāžās un arī tā tālāk. Un liela daļa no auto mm, dzinēja spēka tieši izmantots pašas masas pārvietošanai. Un tā rezultātā arī sārada papildus CO2 emisijas. Nu, tas nav īsti pieņemami. Un tieši tāpēc mēs skatāmies arī, kā mēs nevaram šeit skatīties uz ASV piemēru. Un vispēcot, aprīlī mums jau bijuši un ir piedošanai plānots arī ēnu referents sanāksmes. Uh, kur mēs ietvaros, tad meklēsim arī kopējo um, kompromisu. Paldies! Paldies Olmeri kungam! Ēnu referentu tālāk. Nolasīšu. Mario Pirillo, Chris Davis, Rebecca Harms, Martin Callanan, dann Sabine Wilz und Herr Rossi. Ebenfalls haben sich gemeldet Karl-Heinz Florenz, Frau Lepage, Jo Leinen und Anna Rosbach. Habe ich noch jemanden vergessen? Vai vēl kādu aizmirsu? Krosbaks kundze aizstās eh, Kalenina kungu. Nu, lūdzu, aicināt visies izteikties divu minūšu ietverā. Sādāk mums pietrūks laika. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšlēkungs. Eh, grozījumi, kāds ir iesnieguši kolēģi, apstiprina. Uh, 95 uh, gramu mērķi uz kilometru līdz 2020. gadam. Tas jau tika noteikts 443 regulā 2009. gadā, un tas nozīmē, ka Eiropas auto uh, industrijā ir skaidri mērķi, kas ir jāsasniedz. Un tas arī nozīmē, ka viņi var vizīt uz priekšu savu uh, uh rīcības plānu. Tomēr Attiecībā uz eh, superkredītu sistēmu, es domāju, ka tur ir ļoti dažādi viedokļi. Esmu iesniedzis grozījumus, kuri cenšas panākt eh, līdzsvaru starp 95 grāmu mērķi un eh, stimuliem tiem ražotājiem, kuri ražo automašīnas ar ļoti samazinātu emisiju daudzumu. Es domāju, ka šī stimulu sistēma ir saistāma ar automašīnu uh, pārdošanu. Tā var sasniegt 20 tūkstošu um, automašīnu mērķi. Tomēr, uh, manuprāt, uh, tas labi strādātu, ja būtu arī kādi citi grozījumi. Ir jāsās, kādas ir sekas 95 gramu mērķim, ja mēs iesaistītu superkredītu mm, taupīšanas sistēmu, un grozījumos ir arī skaidri redzama uh, vajadzība pēc uh, pārbaudēm, jo tur ir uh, jāskatās uz reāliem uh, braukšanas apstākļiem, reālās mašīnās, un šī sistēma nozīmē, ka mums ir jābūt uzmanīgiem. Mums ir uh, jāsniedz uh, patiesa informācija par CO2 uh, patērētājiem, un uh, grozījumos ir. Uh, minēts, eh, ka ir līdz 2040. Eh, gadam jāveic izmaiņas, un tas arī tam būtu ietekme no 17. gada, tomēr neesmu droši, vai tas ir iespējams. Pārējais um, režīmam vajadzētu uh, notikt. Un tad attiecībā uz 2020. gada mērķiem tas šobrīd ir fakts. Un šobrīd ir grūti teikt, kādā mērā mēs varam samazināt šo mērķi tālāk. Liekas, ka šobrīd nebūtu prātīgi noteikt tas eh, jaunas mērķus. Manuprāt, ir labāk skatīties, eh, kādi ir, eh, kādi ir šie samazinājumi kopumā. Iespējams, kāds vidusceļš, kāds 65 gramu var teikt eh, eh, atrasti. Tomēr eh, tur ir jāstāsta komisijai, kāda ir pašreizējā situācija tirgu attiecībā uz automašīnām ar zemu oglekļa līmeni. Viskungs. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt eh, ierosinājums, eh, kādas ir eh, pauduši mani kolēģi no Rūpniecības komitejas vakardien, un mēs arī varam atbalstīt to, ka kopš diskusijām 2008. gadā 15% uzlabojums ir redzams attiecībā uz kilometriem uz litru, kāds ir Eh, jaunajiem, eh, jaunajām automašīnām, un tas ir labi ziņas mūsu pilsoņiem, eh, kā arī labas ziņas vidē. Tas nozīmē, ka šis 15% samazinājums CO2 emisijās notiek, un tas ir ļoti ievērojams. Un mums vajadzētu arī turpināt, un vakardien mēs uh, Eh, mums bija, eh, bija eh, tikšanās ar autoražotājiem, un viņi teica, ka divas trešdaļas no visās, visām inovācijām virz uz priekšu juridi, parlamenta tiesība akti, Eiropas komisijas tiesība aktu, un inovācija šajā gadījumā virza uz priekšu mūsu paustās prasības industrijā, un es domāju, ka mums par to vajadzētu priecēties. Mums vajadzētu, ir skaidrs, ka industrijā ir ļoti sarežģīts laiks. Uh, Un e, šīs problēmas ir jārisina. Tomēr arī e, inovācijas pēdējo gadu laikā ir bijušas ļoti veiksmīgas. Ja to nebūtu, tad situācija šobrīd būtu daudz smagāka saistībā ar ekonomisko atlapšanu. Es e, vēlos arī apstiprināt savu atbalstu 95 gramu mērķim, vēlos atbalstīt šo superkredītu um, līmeni. Uh, Lai virzītu uz priekšu zem oglekļa e, e, ino, inovācijas, tomēr tur vajadzētu būt arī kādiem ierobežojumiem. E, mērķis ir, ja arī būs, būs arī jāvērst, ka tas ir tikai kā indikatīvs mērķis šobrīd, un kā jau teica mani kolēģi, celtos garantēt, lai šī te, šī te pārbaudas tiktu ierobežotas, jo šobrīd tās, ļauj, tās pieļauj krāpšanos, un tas ir kaitīgi patērētājiem. Uh, jautājums eh, par eh, inovācijām tika aktualizēts, eh, par ekoinovācijām. Es biju ļoti kritiski pret, pret tām noskaņos no sākuma. Manuprāt, tas bija kā vieglākā izēja. Tomēr tā nav. Tās tiek interpretētas ļoti striktā veidā. Līdz ar to vēlētos atbalstīt elastību šajā sakarā. Iepriekšējos eh, tiesības, ak tiesību aktos bija ierosinājums par to, ka cilvēki var eh, izvēlēties ehm, tad masas eh, pieeju vai arī šo te pēdas pieeju attiecībā uz Ameriku, kura vēlas tirniecības nolīgumu. Viņi vēlas, lai būtu šis pēdas princips iesaistīts, un to vajadzētu paturēt prātā mūsu diskusijās. Ehm, Referents ir gatavs eh, iesaistīties eh, diskusijās par kompromisu grozījumiem, un eh, mēs ļoti entuziastiski ceram sastrādāsimies. Paldies! Kris! Nākamais runātājs. Hansa, jāpaldies priekšstādātāji. Jautājums par, protams, auto un CO2 izmešiem. Tas visu laiku ir skaidrs, te visu laiku mūsu darba kārtībā grozās jau nesik gadus Mana politiskā grupa par šo jautājumu ir izteikusies vairākas reizes. Šis mērķis 2020. gadam, nu, mēs arī esam iesnieguši grozījumu. Mēs uzskatām, ka arī šeit diskusijās vajadzētu skaidri noteikt, kā ietekmes novērtējums, ko sagatavos Eiropas komisija, atklāja to, ka 25 grāmu mērķis ir absolūti sasniedzams. Un arī šeit sadādzinājums auto ražošanā atkal ieguve būtu mazāks degvielas patēriņš. Es saprotu, ka tā ir absolūtā minoritātes varbūt pozīcija, bet ietekmes novērtējums, kur veikusi Eiropas komisija, to atklāja. Un es domāju, ka tas vēlreiz to vajadzētu arī atklāt. 905 grami, tieši skatoties arī uz patērētāju viedokli, um, izmantot um, taupīgāks automobīļus nav nekādā veidā labs rādītājs. To varētu daudz labāku vēlēties 2020. gadā. 25. gadam mēs tiešām vēlētos arī tad, un savu grozījumu arī norādām, 60 grami uz kilometru. Es domāju, šāds augsts mērķis uzstādot, mēs arī nodrošinām labākas inovācijas automobiļu nozarei. Un līdz ar to arī stiprinām šo konkurētspēju. Un nodrošinām arī, protams, šeit vidustermiņā mm, tādu straujāku izrāvienu un arī klimata pārmaiņu aizsardzību, runāt arī par efektivitātes tehnoloģijām un tam līdzīgi. Par superkredītiem. Uzskatu, ka mums nevajag šādus superkredītus vienkārši pēc 2020. gada atomobiļu tirgu visu laiku vadīs, nu tad, protams, līdšanai tradicionālie dzinēji. Mums te vajadzētu daudz ambiciozāk tam visam pieiet, arī attiecīgi uz mērķiem. Un uh, nevajadzētu te pieļaut šāds trūkums. Kaut kādā veidā no šiem mērķiem te arī atkāpties. Nu, gan šie superkredīti, skatoties, nu, kādā veidā tie tiek vispār veidoti, tas varētu daudz labāk uzlabot arī mērķus, un es būtu tomēr pateicīgs arī ēnu referenti vēlreiz arī precīzi iepazītos ar mūsu iesniegtiem grozījumiem. Manuprāt, atsevišķi grozījumi, ko iesnieguši citi arī, novedīs pie tā, ka par 20% mazāk tieši samazinās šo eh, plānotu ietaupījumu. Tālāk, testēšanas ciklus globālā mērogā tas ir ļoti labs, un mēs to arī atbalstām, bet arī citi izteicās ilgāk nekā divas minūtes. Labi, es arī vēlos izteikties, un mēs šo testu ciklus Eiropā, ko mēs vēlamies ieviest, tieši par pārtērētāju tiesībām, mēs nedaudz nodies, tas ir vienkārši patērētā maldināšana. Paldies! Anna Rosbach tālāk izteiksies Kalina kunga vārdā. Paldies! Izteikšos angliski. Attiecībā uz emisiju mērķi mana eh, grupa eh, vi, var piekrist eh, referenta priešakumam par komisijas priešakumu līdz 50. gadam un 95 gramus līdz 2020. gadam. Mūsuprāt, tas ir ambiciozs mērķis, tomēr tas ir tāds, uh, Eh, kuru eh, industrija eh, atzīst, kā realizējam. Un mūsu grupa jau sevišķi atbalsta referentu ierosinājumu, dubultot komisijas sākotnējo atkāpi no emisiju samazināšanas, kā arī ehm, tātad ehm, prēmijas mazajiem ražotājiem. Un mēs tāpat noraidām tos grozījumus, kuri saistās ar komisijas priekšlikumu samazināt emisiju samazināšanas slogu ražotājiem. Uh, līdz 2020. Eh, gadam. Tad attiecībā uz eh, dažiem grozījumiem, kas ir eh, iesniegti par masu un pēdu, manuprāt, par to vajadzētu vēl noturēt debatas attiecībā uz regulējušo līdzsvaru līdz 20. gadam. Testa procedūras attiecībā uz grozījumiem, kuri, kuru mērķis ir uh, tad ieviest e, jaunas e, šīs e, te VLTP. Es ierosinu būt piesardzīgiem, tāpēc, ka tas varētu novest pie nelabvēlīgām sakām un vēlētos nu, vērst uzmanību uz to, ka tad, ja šī procedūra tiks pieņemta pārāk ātri, tas viss var apdraudēt 2020. gada mērķus kopumā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Florence kungs. Paldies Tomasam Ulmeram. Paldies, ka viņš izrāda arī gatavību panākt kompromisu. Nu, grams tur vai šurp, nu, par to es nemaz nesākšu atrunāt. Ja mēs paskatāmies pēc būtības, un vēlreiz pie komisijas priekšlikuma atgriežoties, tas, ko komisija pēdējo gadu laikā ir iesniegusi, ļoti nopietnie noteikumi rūpniecībai ar emisiju tirdzniecības sistēmu un tam līdzīgi. Un tad paskatieties, cik švaka, cik vāja ir um, automobīļu direktīva, nu tad pēc kādiem kritērijiem jūs to veidojat, lūdzu? Jo konferencijā mēs tiešām piespiedām komisārus tā kā pie sienas. Ja mēs skatāmies, 7% samazinājums par CO2 emisiju ik gadus. Un tad, kas ir noteikti savukārt autoražotājiem, tas ir nesaprotams piekāpšanās viņiem. Es nesaprotu, vai tā komisija nevarētu ambiciozākus mērķus uzstādīt. Un es to ļoti nožēloju un jāuzsaka arī par testēšanas ciklu, par komisiju. Ko jūs lūdzu sagaidat? Vai jūs vēlaties, lai vispār Eiropa šeit pārtrauc mm, savu darbību un tikai tad sagaida pa, pasaules mēroga ciklu? Nē, nē, es ierosinu, ka jūs iespējami drīz rīt vai parīt Gal galā jūs esat likumdevēja institīvu ierosinātā, un es domāju, ka jūs varētu tomēr pieprasīt vairāk no autoražotājiem. Viņi nav tik trausli, ar viņiem var apieties arī stingrāk. Hamsas kundzei, protams, arī tā, tādā ziņā taisnība. Mēs šobrīd maldinām cilvēkus ar skaitļiem. Te piedāvātais kritērijs bieži vien ir nepareizs, un tā kā mums tas reāli jāatzīst, un par to es jau te arī iestājos. Esmu gatavs arī, arī tas, ko sacīja Tomas Ulmers, arī nākotnē iego, ieviest tādus kriterijus, kos mēs varam arī salīdzināt. Bet, nu, lūdzu, komisija, jums vajadzētu tomēr papūlēties. Tā kā mums runājam par inovācijām. Jūs nesat nekādus kriterijus inovācijām šobrīd vēl šeit ieviesuši. Paldies Kārlam Haincam, Florencam, Lepāškundz tālāk. Paldies, priekšstāja kungs. Paldies eh, referenta eh, kungam par eh, šīm tā, diskusijām. Paldies, ka bija iespēja iesniegt grozījumus. Daudz, kas jau ir teicis, tomēr es vēlētos atgriezties pie šīs vajadzības pēc ilgtermiņa mērķiem autoražošanas industrijā. Ir E, jāapvieno vides intereses e, ar patērētāju interesēm, kā arī ražotāju interesēm. Līdz ar to, manuprāt, ir ļoti svarīgi, e, lai būtu šādi mērķi, kas ir domāti laika posmam pēc 20. gada, un šiem mērķiem ir jābūt vērienīgiem. Esmu ierosinājusi grozījumu par 60 gramiem CO2 uz kilometru. Attiecībā uz superkredītēm, <clears throat> manuprāt, Mm, tas eh, tik tiešām eh, apdrauda mērķi samazināt eh, CO2 emisijas, tad attiecībā uz testa procedūrām. Mums pilnīgi noteikti ir tās jāpārskata pēc iespējas ātrāk. Pašreizējā sistēma realitāti neatspoguļo. Līdz ar to patērētāji iegādājas automobīļus, kuri neatbilst, neatbilst attiecīgajām specifikācijām. Un uh, lielāks uh, mērķis, kā piemēram uh, tas, kādu mēs ierosinām, samazinās uh, degvielas izmaksas, un mēs arī ražosim um, mašīnas, kas uh, emitē mazāk CO2, un mums nāksies mainīt uh, kritērijus attiecībā uz uh, oglekļa pēdu. Paldies jums, Lainēkungs tālāk. Paldies arī referentam. Te parādās vairākas lietas, kuras jādomā, ja mēs arī lielu vairākumu arī varēsim atbalstīt, arī vēlāk gan komitejā, gan plenāra sesijā. Šis mērķis 95 grāmi līdz 2020. gadam ir tāds jānosaka. Varētu pat vairāk vēlēties, bet nu labi. Drīkstam jau spēles laikā arī mainīt spēles noteikumus un tad, ja to sasniegs, tad, protams, mēs arī vēl arī varēsim šeit runāt par tādu varbūt grūdienu arī nākošo gadu laikā. Ilgs svarīgs ilgtermiņa mērķis. Te kolēģi jau runāja par to, kad varētu kaut kādu vismaz tādu svārstību amplitūdu piedāvāt. Ietekmes novērtējums, nu, tas varbūt ir tāds kompromiss, par ko mēs varētu arī vēl vienoties. Superkredīti. Uh, Vai tos vajag vai nevajag? Principāli es teiktu, ka nevajag, bet ja jūs tos ieviešat, tad tos ļoti jāierobežo. Cits saka, divi grami augstākais, par kuriem izmaksāt šāds kompensācijas veids. Um, nu, gal galā, jā, mums ir nepieciešams stimuli ražotājiem, lai viņi vispār piedāvātu jaunu veidu automobīļu tirgū. Superkredīti, vai viņi to spēs nodrošināt? nu, būtu vēlams, lai tie daudzie mm, inovatīvi auto, ko redzam autosalonos, parādītos kādreiz arī uz ielas. Bet, nu, mēs tomēr nezinu, vai šis instruments to īsti izman, izte, panāks. Tālāk, um, vai nu šis nosviedums pēda, vai arī uh, dzīves ciklu novērtējums Bet īstenībā ir piemēram arī elektroautomobiļi, kuriem vai ūdeņraža automobiļiem, kuriem nav vairs nekādu emisiju. Mēs savukārt vēlamies mērīt jaunos automobiļus pēc to emisijām. Līdz ar to te komisija varētu izteikties arī par šo, arī šo dzīves ciklu novērtējumu vai arī nospiedumu. Vienalga, vai es izmantojat vai tēraudu vai arī um, alumīniju vai arī oglekli. Alumīnijam ir sliktāks un um, um, alumīniem ir sliktie radītāji, ogleklim vēl sliktāk, lai gan izskatās forši. Nā, nu, paldies Jolainenam. Esam tagad arī izskatījuši šo jautājumu par testa ciklu, te kādā ziņā vajadzētu rīkoties. Mums ir, piemēram, tādi e, gadījumi 5 litri uz 100 km un spidometrs kur jūs braucat pa Nīderlandi, Beļģiju un pa 120 km ātrāk jūs nemaz nedrīkstat braukt. Un tad šis jaunais auto nekādā veidā 5 litrus nesasniedz, visu laiku 6,5. 30% vairāk nekā solīts tiek patērēts. Nu, protams, ir dažāda veidā, te ir dažāda veidā spriedumi un tam līdzīgi, ka mēs redzam, ka ir jārīkojas. Tad arī šo testa ciklu vajadzētu reāli pārbaudīt, reformēt un saskaņot ar realitāti Es vēlētos vienkārši tiešām pateikt, jā, tā ir apzinātā patērētā maldināšana. Un tādēļ šis testa cikls būtu reāli jānovērtē. Vai tas būs pasaules mērogā šāds tests cikls piedāvāts? Nu, tas paskatīsimies, kāds nes. Par vienu jautājumu vēl nebija runa. Ja mēs vēlamies par konjunktīvu programmu, ne tikai vidēji, bet arī ekonomikas atvesošanas programmu arī uh, rūpniecībai tam kādā ziņā jādomā par to, kādā veidā mēs stimulējam ar nodokļiem. Nu, ir valsts, piemēram, kurā ir um, tas tiek um, deklarēts kā elektromobīls un tur viss kārtībā, nodokļu stimuli. Otrā valstī tas varbūt nemaz tā nedarbosies, tā ka tur jādomā par harmonizēto pieju arī par arī šo, protams, uh, automobīļu nodevu iekasēšanu un piemērošanu visā Eiropā vienotā veidā. Galu galā uz to arī iedzīvotāji ļoti asi vienmēr rēģē. Par to vajadzētu domāt. Par superkredītiem. Līdšanai likumdošana, protams, te jau arī bija e, jau piedāvājums šis superkredītais īstenībā aizstāv šos superkredītus. Es uzskatu, ka to mēs arī panākam šīs arī jaunās tehnoloģijas, kuras mēs vēlamies redzēt uz ielām. Bet, nu, jo mēs to nedaram, tad arī attājas, no, tad tas tik drīz nebūs. Nedrīkst, protams, arī superkredītu aizsegā atkal aizmaskēt kādas lietas, kuras nebūtu pieņemamas. Es domāju, 95 gramu mērķis paliek šobrīd neapstrīdams. Un tas jau ir labi pieeja. Nu labi. Olmērkungs, jūs šodien ierosināt, lai mēs strādātu pie kompromisa. Vakardien par to balso ekonomikas lietu komiteja. Domāju, ka arī vidus komiteja mēs tā varam teikt, ka virziens ir labs. Merkis kundze, varbūt arī citi vēlties izteikties. Judit, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Balsojums uh, Rūpniecības komitejā notika vakar. Es ceru, ka vīdes komiteja pieņems konkrētākus lēmumus Eh, respektīvi attiecībā uz testa metodi. Komisija ļauj man saprast, ka testu metodas pat labā nav labas, taču ir parādzēta liela elastība, ja paraugāmies uz šodien notiekošo, var izvēlēties veselu um, variantu mirkni, virkni desmit, uh, desmit grādu amplitūdā un jānodrošina, ka tests tiek īstenot visās dalībvalstīs. Nezinu, vai to var regulēt šajā re, regulā, taču tas ir jādara. Runāt par superkredītiem. Dažkārt maksimums ir jāmaina, superkredīti labi nedarbojas. Es piedāvāju bonus malu sistēmu. Tas ir daudz maz tā kā superkredīti, tomēr te tiek noteikti skaidrs robežs un jāmēģina. Uh, um, rīkoties pēc iespējas labāk salīdzinot ar vidējo rādītāju. Tirgu ir eh, jānodrošina samazinājums, tāpēc es, tāpēc es aicinātu uzlabot un eh, padarīt mērenāku šo superkredītu sistēmu, pat labam tā ir pārāk stingra. Es domāju, bonus malas sistēma varētu būt elastīgāks risinājuma variants. Mūsu valstīs ir pieredzēts automobiļu ražošanas nozarē strādājošo atlaišanu no darba, tāpēc šis ir labs priekšlikums, lai uh, uzlabotu situāciju. Komisijas pārstāvis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par ziņām, var izteikties visnotaļ īsi. Noritēja diskusijas par ilgtermiņa mērķiem. Es domāju, ir vērts piefiksēt, ka ir panākts eh, progress no 95 gramu mērķa. Eh, tas ir jau sas, eh, lielā mērā sasniegts rūpniecības nozare ir inov, bijusi inovatīva, tā ir uz pareizā ceļa tagad. Tas norāda, nu, cik svarīgs ir ilgtermiņa mērķis un vēl svarīgi, lai rūpniecībai būtu pietiekoši skaidrā, skaidrība, kādā virzienā tā ir jādodas. Turklāt arī ir šie te testa cikli CO2 izmešiem. Runājot par superkredītiem, komisija ir izplatījusi neoficiālu dokumentu, kur ir paskaidroti vairāk priekšlikumu saistībā ar superkredītiem. Pavisam īsi izsakoties, mēs domājam, ka banku iesaistīšana ir ļoti nepareiza ideja. Un uh, laižot tirgu zemu izmešu automobīļus, ir jānosaka pavisam skaidri ierobežojumi. Bez superkredītu režīma būs ievērojams palielinājums izmešiem, un neoficiālais dokuments uz to skaidri norāda. Runājot par testa procedu, īstenošanas procedūru, mēs esam nākuši klajā arī šai ziņā ar. Uh, Neoficiāla dokumenta komisija secina, ka ir ievērojami uzlabojušies šie testi, salīdzināja ar, ar globālajiem testiem. Mēs domājam, ka to varētu iestrādāt likumā līdz 2014. gadam, un tad tas stātos spēkā no 2017. gada. Nav nekāda iemesla uh, piebremzēt progresu, tā ziņā, ka patērējiem tiktu sniegt uzticamāka informācija. Un arī šeit izskanējušie komentāri liecināja par to, ka pašreizējās procedūras nav apmierinošanas. Pāris vēl sīkāki komentāri. Izskanēja informācija par eko-inovācijām. Ir bijis četri pieteikumi, viens ir apstiprināts, pārējie trīs vēl tiek izskatīti. Mēs uzskatām, ka procedūras darbojas labi, tomēr turpinās diskusijas par iesaistītiem, ar iesaistītiem pusēm, kā šo atbilstību varētu uzlabot. Eiko inovācijas darbojas un pro progress turpinās vēl daži komentāri par eh, cikla izvērtējumu, par pēdu un par reģionālo pieeju attiecībā uz um, ūdeņražu un eh, elektriskiem automobiļiem. Mēs uzskatām šos temas par ļoti svarīgiem ilgtermiņā Daži pētījumi par tīm tiks publicēti jau drīzā nākotnē, pie citiem darbs turpinās un publikācijas būs vēlākas. Katrā ziņā darbs ir svarīgs, saistībā ar ilgtermiņa mērķiem. Paldies! Paldies un noslēgumā saka priekšsēdētājs. Rezumējums no referentu un tad vēl citi kolēģi un iespējams kādu kompromisu līniju lūdzu. Paldies! Par pārbaudas procedūru tas būtu tiešām ļoti labi, ja komisija pacenstos, lai savu priekšlikumu tiešām izveidot tāds, kas būtu saprotams visai pasaulē un pieņemams. Tas būtu tieši svarīgi, lai tas būtu reāli praktiski iznojams. Lai arī autoražotājs tiešām saprastu, nevis viņam būtu jābrauc ar visu iespējamāko dokumentu mapēm pa visu pasauli, lai varētu panākt šau testēšanas stikla ieviešanu. Testēšanas procedūram jābūt skaidrām un godīgām. Šobrīd, jā, ir šāds krāpšanās. Bet īstenībā šī, protams, nav jau tā, kā viņi tur, nu jā, tur jāstāt likumdošanā caurumu, viņi tos izmanto. Tā ka to vajadzētu sakārtot. Samazinājums no 130 līdz 905 gramiem līdz 5 um, gadu laikā ir vairāk nekā 77% pieeja. Tas ir uh, diezgan skaidrs aprēķins ka sadarbība tālākiem mēnu referentiem. Ar superkredītiem mēs tomēr redzam, ka mums jau ir vienota nostāja. Līdz 25. gadam mēs tiešām varam pateikt, jā, mēs vēlamies ļoti augstu mērķus, vienlaikus tomēr mēs arī atstājam šādu svārstību koridoru. Mums jāskatās ietekmes novērtējumu. Mums ir jāskatās, kā mēs kopīgi varam noteikt. Un vai mēs varam izmērīt tikai CO2 emisijas, vai arī vēl cits parametrs jānosaka. Nu, par to vajadzētu tiešām reāli uzreiz skatīties un domāt. Cikla novērtējums šobrīd varētu nozīmēt 20 līdz 30% samazinājums. Nu, tā kā es skatos, protams, arī uz tālāko CO2 emisiju vispārējo izmēšu procedūru. Te tīri automātiski šis jautājums ir, vai tad vispār tas būtu jātiec un visam um, klimata kaitīgām gāzēm. Tas kļūst ārkārtīgi sarežģīti. Es uzskatu, ka te ir daudz lietas, kuras šobrīd skaidri norāda. Šī kāpuma slī, lī, slīpums, to nedrīkst grozīt, superkredītus mēs varētu izmantot, un es domāju, ka arī turpmākā sarunās tas izdosies. Paldies! Paldies referentam! Esam izskatījuši šo jautājumu. Tad tas jautājums tad ir vēl izskatīšanā līdz 24. aprīlim. Tad mums būs arī mazs balsojums par šo ļoti svarīgo ziņojumu. Bet, nu, protams, te ir jāskatās arī, ka mēs sūtām pareizi signālus, labus signālus, jo te ir īstenībā ļoti daudz darba vietas. Tas arī par to mēs debatēsim. tāpat arī patērētāju tiesības un tāpat, tāpat arī vispār Eiropas Savienības uzticamība klimatā un par enerģētikas politikā. Kolēģis runā par elektroauto, kur vispār nav mm, izplūžu gāžu un līdz tam nav izpūtēju. Nu, protams, tieši tā, te mēs runājam par enerģo arī dažādu veidu avotu jaukto variantu. Bet, ja jūs visu šo elektrobateriju varat uzlādēt, tad no 95 elektrostacijas eh, darbojas uz oglēm, nu tad tu, vienalga tad ir kolosāls jau izplūdes gāzes. Nu, 25. gads tuvojas strauji, un tāpēc mums jāskatās uz šiem jautājumiem ir absolūti kopumā. Tā kā mums ir jāskatās, cik energo efektīvi mēs šos jautājumus varam risināt. Kādā veidā mēs varam modernizēt arī kādu fabriku? To visu vajadzētu tiešām arī skatīties arī jaunajā likumdošanā. Nu ko, plenārā sesijā droši vien balsojums būs jūnijā. Tagad esam izskatījuši darbkārtības šos daļu. Vēlos visiem norādīt. Tā kā ir plānota Tā kā vakardien tikai tātad e, apstiprināts amatā jaunais pāvis, tad tikai šodien ir šī atvērtā priekšsēdās konferences, nevis vakardien, kā bija plānots. Tādēļ mēs atsāksim darbu 15.45. Un tā, tā šī kavēšanās, lai visiem būtu iespēja, kuri vēlas piedalīties, tad arī tur daļai varētu piedalīties. Bet tā kā mums ir ļoti svarīgi arī citi ziņojumi, tātad Lenis Vilmarts un tā tālāk, tad mēs precīzi sāksim precīzi 15.45 reiz ar balsošanu. Balsošana būs gara, un pēc tam uzreiz skatīsim tālāk arī Glenas Vilmars sagatavoto ziņojumu. Un šodien arī plānot sarunas ar komisāru Tajānī, arī par automobīļiem. Nu, tur mums būs diezgan liela tāda spēlīta par to, par atsevišķiem autotehniskajiem parametriem, un tā kā mums te vajadzēs arī, protams, uzdot viņam jautājumus un sadzirdēt viņa atbildes. Aicinu jūs visus, protams, arī, arī no pēdējām rindām piedalīties šajās diskusijās. Un tālāk ir 18.30 līdz 19.15. Izskatīsim Lāciju ziņojumu 45 minūšu laikā. Un aicinātu visus šos plānošanu arī ņemt vērā. Un visi asistenti, kas esat klāt, ziniet pateikt saviem priekšniekiem, kāda būs tā kārtība. Lai visiem tāds patīkams pārtraukums, tiekamies 15.45. So, vielen Dank.